Ja, meine Damen und Herren, darf Sie alle zahlreich begrüßen, insbesondere. Dāmas un kungi, sveicu jūs mūsu sanāksmē, īpaši sveiciens viesiem un arī dažas deputātas. Mums ir ļoti blīva darbkārtība, tā ka mums jāsāk darbs savā laikā. Par to es neko nevaru darīt, un līdz ar to mēs nevaram tīpaši gaidīt vēl citus, kas nāks vēlāk vai vispār nenāks, un tāpēc uzreiz gribētu vienu minūtu laiku atvēlēt tam, lai mēs šodien, tā kā mēs šodien pirmoreiz tikāmies, tas aicinātu ierot klusam brīdi eh, par um, godu Japānas cietušajiem. Tāda milzīga dabas katastrofa, kur ir tik daudz cietušo, tik daudz upuru, mēs pat nezinām šobrīd īstos apjomus, un tā es aicinātu ievērot vienu minūtu klusam brīdi par godu Japānas cilvēkiem. Ganz herzlichen Dank. Paldies jums. Labi, tad ķersimies pie darba kārtības. Man ir daži uzreiz paziņojumi sākumā, kur ir arī Remit kungs ziņojums. 15. darba kārtības jautājums tiek pārlikts uz trešdienu. Tas arī sarunāts tā. Un visiem jau arī, protams, ir jāzina, kā. Un arī otrs rītdien, 17.30, būs papildus izmaiņas. Komisārs Ottingers atnāks pie mums. Nu, mēs esam to pa nedēļas nogalu tā sarunāši. Un Ottingers mums tad uzstāsies ziņojums no viņa puses būs par situāciju Japānā un par to, kā arī Eiropas politikā mēs sekojam šiem jautājumiem. Līdz ar to mums ir jautājuma stunda ar Otingeru un tas nozīmē, ka līdzinējā plānotajā uzklausīšanā mums būs nedaudz jānoīsina. Man ļoti jāatvainojas mūsu kolēģei, bet mums tomēr jāizvēro arī komisāri iespējamais laika grafiks. Rītdien viņam ir, protams, arī sarunas ar citiem ekspertiem no rūpniecības un arī valsts administratoriem, un pēc tam tad viņš var ierasties tieši vakarā. Un tāpēc tas ir arī mūsu iespējami labākais laiks, uh, jo tad mēs nu uzreiz no tiešiem avotiem uzreiz saņemam informāciju. Tātad rītdien 17.30 mums būs jāuzk jāuzklausa, bet mums jā, līdz ar to jāorganizē savu darbu kārtību tā, ka mēs varam arī mm, savu darbu tā sarganizēt. Tāpat arī par Jorganu Cislī vēl gribu norādīt, kā viņš ir ciets negadījumā un šeit nevar ierasties šodien. Un tāpēc uzklausīšanu vajadzēs moderēt, uzņemties kādam citam kolēģim. Es zinu, ka tas tā tiek risināts, bet mēs nevaram pateikt, kurš tas būs, bet, nu, tā, lai jūs zinat, kas par lietu. Nu, lūk, tik daudz arī viss šīs izmaiņas darba kārtībā. Ja jūs piekrītat darba kārtībā arī šīm izmaiņām, tad mēs to apstiprinām. Otrais darba kārtības jautājums. Gribu norādīt, ka mums ir paredzēta arī darba seminārs 22. martā no 15. līdz 18. Jan 2Q un tāpat arī tā uzklausīšana par um, šiem funkcionēšiem mehānismiem, um, kur arī mēs esam aicināti piedalīties. Tāpat arī kā vidas komitejas locekļi, es gribētu arī norādīt, uh, jūs arī esat aicināti no vidas komitejas piedalīties šeit eh, mūsu rītdienas plānotajā uzklausīšanā ar Otingeru kungu. Tik daudz priekšsādātāju paziņojumi. Tā nu bija tiešām ļoti piedzīvojami bagāta um, nedēļas nogala. Un tagad mums ir jāķers pie visiem jautājumiem. Un es uzreiz ķeros tā pie ceturtā darbkārtības jautājuma - Eiropas datu aizsardzības uzraudzītā jautājums kas ir ļoti nozīmīgs jautājums. Šeit mums ir sagatavots arī Čičestera kungs sagatavotais ziņojums, un es viņam vispirms došu arī vārdu. Un vispirms būtu īsti pateicīgs, ja visi kolēģi, jūs mēģināt tiešām visu uzmanību veltīt ļoti precīzi konkrētiem uzdevumam, konkrētiem punktam, un ļoti īsi un koncentrēt, lai visus šos darba kārtības daudzos jautājumus mēs spētu izskatīt. Jūs redziet, mēs esam nozīmīgi komitē, mums ir daudz nozīmīgi jautājumi, un mums ir jāierobežo, jāievēro noteiktais ierobežams laikā. Čārls, lūdzu. Jā, paldies priekšsadētāji. Es kādā ziņā arī atbalstu to, ko jūs teicat iepriekš. Un par to, ka jūs izsludināt šo piemiņas brīdi, klusuma brīdi Japāns cietušajiem piemiņai. Tagad es nesaprotu, priekšsēdētāji, drusciņi, mēs runājam par ceturto vai trešo punktu. Es, protams, esmu par abiem atbildīgs. Un viens ir vispusīgi pie personas datu aizsardzībai, un otrs ir par Enisa un viedokļu apmaiņu. Man liekas, ka es pieņemu, ka līdz ar to šobrīd mēs runājam par personas datu aizsardzību, tad trešo punktu. Bet labi, priekšsēdētāji, protams, mums ir šāds ļoti saspringts darbkārtības eh, variants šodien, un attiecīgā komiteja vēlas, lai eh, viņi straujāk virzītu jautājumu uz priekšu, sagatavot šo ziņojumu, un tieši tāpēc mēs esam sagatavojuši savu neformālu dokumentu, un es atvainojos, ka tas ir tikai šobrīd pieejams angļu valodā. Katrā ziņā es no savas puses vēlos pateikties sekretariātam, kas sniedz tādu strauju arī atbalstu, lielu atbalstu jautājumu straujā virzīšanā. Un paldies kolēģiem par saprātni. Šis ir svarīgs dokuments, un uh, svarīgs tāpēc, ka tas skar svarīgu mm, um, sabiedrībai nozīmīgi jautājumi, proti par samēru starp datu aizsardzību un personas brīvībām. Un, manuprāt, būtu gandrīz vai man jānāk klājā ar interešu konflikta deklarāciju, jo iepratiem maniem deputātiem sanāk, ka es kļūšu par datu kontrolieri. Uh, un es jau esmu piedošana arī atbildīgs par datiem attiecīgā, attiecīgās apvienotās karalistes iestādēs. Un šī nu, ir tiešā likumdošana, kas vēlāk arī ietekmēs man darbu apvienotā karalistēm. Bet, nu, kādā ziņā es vēlētos jūs iepazīstināt ar savu skatpunktu uz šo jautājumu. Tad mēs esam noteikuši vairākus jautājumus. Uh, arī vairākas problēmas, kuram jāpievērš uzmanība. Un pēc viedokļa apmaiņas droši vien, ka mēs to tad sagatavosim kā atzinuma projektu. Daļa no tā ir, protams, arī idejas, kuras ir jau arī iepriekš aktualizētas, piemēram, privātuma ideja to, ko angļos mēs saucam privacy by design, un tāpat arī um, tā kā atskaitīšanās jautājums, un uh, vai tas ir īstenojams arī datu aizsardzības kontekstā. Nu, lūk, tas, ko mēs vēlamies pateikt, ka diezgan gaidāms arī grūtības par šīm lielajām idejām, kuras mēs nereti tomēr atstājam tā nedefinētas arī tiesībās. Un tieši tāpēc Jūs norādījāt priekšsēdētāji, ka mums ir maz laika šodien, tā kā es detalizēti arī jums neizskaidrošu visas lietas un aicinātu jūs iepazīties. Bet es jau augstu vērtēju arī dažu kolēģu idejas, kuras jau man ir darījuši zinām, arī ēnu referenti. Un, kā es teicu, tad mēs no šī neformālā dokumentālāk veidosim atzinumu. Tomēr gribu jau brīdināt. Mums ir rūpīgi jāizdom, jāizvērtē kāds priekšlikums, lai tas neradītu papildus sloku mazajiem uzņēmumiem un pašnodarbinātām personām, jo, jo lielāku slogu jūs radat attiecībā uz datu aizsardzību, tad tam ir jābūt visam pamatotam. Un tam nopietni jāsako, lai neradītu tiešām papildus slogu arī uzņēmumu administrācijām un tas tiešām nebūtu vēlami. Nu, lūk, tik daudz no manas puses priekšsēdētāji, un tāds, domāju, ir vārds kolēģiem. Paldies! Paldies! Kalas kungs, lūdzu. Paldies, priekšsēdētāji! Paldies Es vēlos pateikties Čičester kungam par viņu ieguldīto darbu, sagatavot šo dokumentu par datu aizsardzību. Viņa doku, viņš savā dokumentā norāda vairākas lietas, viņš arī uzdod vairākas jautājumus. Un mūsu komiteja tie būtu jārisina. Piemēram, šī nenoteiktība par privātumu aizsardzību. Bieži vien to jautājumu mēs nevaram vienkārši tieši pārveidot kā likumdošanu. Vienlaikus arī jautājums par atbildību īpaši šodien, kad ir šie datu milzīga apkopojumi, kas ir visapkārt, un kad vairs nav skaidrs īsti, kas par ko atbild, un kā dažādos vidēs, dažādos kontinentos darbos datu aizsardzība, un kurā jurisdikcijā tie šobrīd atrodas, lai tos varētu aizsargāt. Līdz ar to mēs redzam, ka 1002 miljoni gigabaiti ir kopējais cilvēci sagatavotais datu apjoms, kas, protams, gandrīz neaptverams vienam cilvēkam. Un mēs redzam, ka tas ir kalpo arī kā izaugsmas uh, veicinātājs, bet daudzas uzņēmumi šobrīd darbojas uz tā principu, ka patērētāji ļoti labprāt paši arī dara zināmas savus datus. Bet kas tālāk notiek ar šiem datiem? izskatās, ka arī paši lietotāji neiebilst īpaši pret savu privāto datu publiskošanu. Un bieži vien ir gatavi to darīt, lai arī vien gūtu vajadzīgo pakalpojumu. Bet mēs redzam, ka tas īstenībā noved pie nevēlāmas situācijas. Mēs nonākam tā kā 21. gadsimta augstajā karā. Un tāpēc mums jāskatās, es domāju, zinām, elastību arī šajā strauji mainīgajā digitālās ēras vidē. Un tāpēc mums būtu jāskatās par konkrētām rekomendācijām un labākās prakses apkopojumiem personas datu aizsardzībai, nodrošinot arī privāts, e, privātumu neaizskarīgību. Mēs skatāmies arī, kā šos jautājumus varam virzīt saistībā ar jaunajiem uzņēmumiem un labāk ļautu nodrošināt personu datu aizsardzību. Privātuma aizsardzība bieži vien tiek piesaukta, bet mēs redzam, ka šis ideja ir interesanta, protams, daudziem inženierijas, tā gan inženierijas viedokļa Vienīgais veids, kā mēs varam nodrošināties pret riskiem, ir tiešām informēt savus uh, iedzīvotājus, ka viņi tiešām apzinās, kādi ir šie digitālie riski un reizē kāds ir viņu pienākumi un atbildība. Tāpat arī izveidot īpašas datorprogrammas un likumdevējs, kas izstrādā vajadzīgos noteikumus, normas un veicinot šos kodeksu standārts par uh, uzvedību um, digitālā vidē. Valsts Rubiks tālāk. Jā, paldies priekšsēdētājiem. Es vēlos apsveikt Čārlzu par viņu sagatavotu ziņojumu. Jo galu galā viņš tiešām ir no vienas puses ņēmis ārā šīs um, prasības nodrošināt aizsardzību un no otras puses arī milzīgo datu apjomu. Lūk, uh, no vienas puses mums ir Wikileaks, kas tiek augsti slavēts visā pasaulē, ka viss tā ir transparenti un caurspīdīgi nodrošināts un dati ir pieejami un tā tālāk. Un otrs ir pār, pārmērīgi, ap, piemēram, bailes arī par e, spiegošanu un Tas ir kā būtu apsveicami, ka tāds visiem viss ir zināms, bet no otras puses ir privātā dzīve un tās neaizskarjamība. Un lūk, no vienas puses eh, Wikileaks, absolūtā caurskatāmība, no otras puses privātā dzīves neaizskarjamība. Sanāk, ka mums pa vidu ir jāatrod kaut kas kopsaicējs un ir jāatrod um, pareizais spēku samērs. Man liekas, ka daudzajādās sistēmās, kā jau līdz, piemēram, arī EMAS ar brīvprātīgiem certifikātiem mazajiem uzņēmumiem un arī lielākiem uzņēmumiem, kas brīvprātīgi iesaistās šādā certificēšanas sistēmā. Lūk, tas ir bijis līdz šim tāds solis, kas ir veikts un mums arī vajadzētu apsteigt. Un savukārt datu uzraugs saskars ar to, ka vislielākie datu apjoms, protams, ir tieši par personas datiem. Un Un tomēr mums vienlaikus arī jāskatās, vai to uzņēmumu darbību tomēr netiks pārāk apgrūtināt, lai tie paliktu konkurētspējīgi. Slavinskas kundze tālāk. Jā, paldies. Kā ēnu referente es atbalstu arī jūsu ziņojumu un tomēr gribu arī dažus komentārus pateikt. Pirmkārt, mums jānošķir dažas lietas. Viens ir online un dati un otrs ir offline dati, jo mēs zinām, ka, protams, ir atšķirības lietas um, mazajiem uzņēmumiem, kas nedarbojas IT tehnoloģiju jomā un tiek starbojas. Un tāpat arī tiek spiedāvā savus pakalpumus ekskluzīvi tikai internetu vidē un tādi, kas to nedara. Nu, kādā ziņā tas lietas jāsakārto. Tātad ir jāpadara, saka skaidrs, ka uh, dati, ir, mums jāizstrādā vienot noteikumu, kas notiek datiem pirms tie tiek dzēsti. Otkārt, Jūs runājat arī par šādu uh, vajadzību izstrādāt skaidru definīciju, kas tad īsti ir privātums. Katrā ziņā, manuprāt, tas būtu jāprecizē un jāiekļauj arī savā ziņojumā. Mēs visi atbalstam to, kā piemēram dažāda veida iekārtas, mobilie telefoni, internet tehnoloģijas. Tās būtu jāveido tā, kas seko principām par privātuma neaizskaramību. Bet, nu, lūk, tie ir tikai tādi šobrīd um, arvien tādi vispārīgi vārdi, jeb atzinumi. Uh, Jautājumi. Pirmkārt, ir viens no datu par datu apmaiņu. Tas nu gan tiešām ļoti svarīgs jautājums, jo tajā brīdī, kad persona nodod savus datus konkrētiem uzņēmumiem, tās jau var tos nodot tālāk citiem uzņēmumiem. Tālāk dati par personu ceļošanas dati, pasažieru dati, kas savukārt tad mums ap vienā brīdī varbūt mēs saņem tā kā bumerangu atpakaļ. Mēs redzam, gan privātā, gan valsts uh, līmenī tiek uzkrāt milzīgi datu apjomi, un tur ir daudziem, kas juridiski tad nav sakārtots. Tāpēc mums būtu jāskatās arī vēl, kā mēs varam sakārtot um, tiešsaits uh, iepirkums, uh, kas tiek veikti in, uh, online vidē. Mums vajadzētu nodrošināt vismaz minimālu izsekojamību, lai mēs zinātu, kas ir, uh, ko ar kādiem datiem darījis un kāda ir bijusi informācijas efekts un tā izmantošana. Ja kāds persona nodod savus datus, tad, prātā ziņā, vajadzētu būt, lai tam būtu arī visam juridisks pamats. Vienlaikus mums arī jāstrādā arī ar rezervēm, lai zinātu, katrs datu īpašnieks zinātu, no kurienes viņa dati nonākuši trešās personas rīcībā. Kādā mums ir jāskatās e-privātuma direktīvas projekts un tāda pieņemšana. Nu, kādā ziņā tās daudz idejas, bet šobrīd mums ir jāskatās, un es arī saņemu daudz e-pastus. Um, mēs redzam, piemēram, Facebook uh, kopiena un, un citas sociālajie tīklus ļoti interesēti šādām, uh, jo viņiem tas ļoti svarīgi, un tāpēc mēs redzam pat pastiprināt uzmanību šīm um, noregulējumu projektam. Paldies! Lambert kungs tālāk lūdzu. Jā, paldies priekšsādātāji. Jā, es vēlos arī atsaukties Kolavskas Grabinskas kundzes komentāru. Patiešām. Mums ir jāskatās, kāda veida jaunās ekonomikas eh, darbības veidojas un iespējamo tālāku izaugsmi, kas, protams, vienmēr mums ir tā kā komitejas uzdevums runāt par ekonomikas izaugsmi. Bet mums ir jāapsaka skaidri lietas, kuras mēs nepieļaujam. Uh, piemēram, Facebook un datu tālāk pārdošana. Mums ir jāsaprot, ka daudz jaunās, jaunā uzņēmumi to ir tagad izveidojuši kā savu uzņēmumu darbību, uzņēmē darbības modeli. Proti viņi pelna naudu ar citu personu datu pārdošanu. Un es saprotu, protams, ka kaut kas ir jādara šīs lietas labā. Un, protams, ka tas varētu tā ierobežot un apdraudēt pat atsevišķu uzņēmumu darbību. Tas, ka man nerada nekādas pauzes, jo īstenībā man tiešām vairāk satrauc privātuma neaiz, neaizskaramība, nevis kaut, kaut kāda jaunizveidoto biznesa moduļu darbība. Un mums tas ir jāsaprot, par ko mēs īsti cīnāmies un par ko, uh, um, kas ir pretinieki. Vai arī, kā piemēram, Čāls un Kalas kungs sacīja, ka mēs nedrīkstam arī apgrūtināt šo jauno veidu ekonomiku, bet uh, um, ne jau viss ir pieļaums par jebkuru cenu. Arī savā neformālajā darba dokumentā, Čāls, Čāls, jūs arī mēģināt izstrādāt šādu precīzu valodu, precīzi definēt. Jūs mēģināt noskaidrot, kas ir šis privacy by design, nu tas privātums, ko veidojam, izveidotais privātums, tas arī, es nebāju, diezgan tāds neskaidrs termins. Uh, Un tāpēc mums nevajadzētu veidot tādu terminu, kas mēģina aptvert visus iespējamos gadījumus, un reizē arī tad nav skaidrs, ko tas domāts. Mums tāpat mēs esam sapratuši pagājušo gadu laikā. Tajā brīdī, kad jūs pieskaties kādai darba vietai, tad, protams, ka jūsu visu līdzinējo vēsturi arī vienmēr kāds pārbaudīs, meklējot datus par jums e, internetā, skatoties, ko tu vari atrast par jūsu līdzinējo darbību. Es domāju, ka katram pilsonim būtu jānodrošina par to, ka viņš var arī tomēr kaut kādā dzēst savu pagātni. Tagad pieejamie, pieejamie instrumenti ļauj izsekot katrais personas darbības desmitiem gadu garumā. Protams, kas varētu būt interesanti vēsturniekiem, bet domājot par uh, komerciāliem noliekiem izmantotiem datiem vai pat datu izmantošanu jums skaitīgā veidā, nu tas mums tiešām jādomā, kā mēs varam varbūt izveidot un nodrošināt šo principu uz personas vēstures dzēšanu, jeb aizmiršanu. Es nezinu, kā mēs to varētu vēl tieši atrisināt, bet esmu gatavs ar jums sadarboties šī jautājuma skatīšanā. Paldies! Nu, komisijas nevien laikam nav, ne? Nav. Džails, došu vārdu vēlreiz jums, lūdzu. Jā, paldies priekšsēdētāji, paldies kolēģiem par viņu ieguldījumu. Atsaukšos dažām lietām. Sukalas kungs pieminēja tātad šo mākoņu programmatūras. Nu, es viņam piekrītu. Tas tiešām kaut kas visām interesants. Un tās personas, kas, protams, atbalsta šādas mākoņu programmatūras, vienmēr norādīja, ka īstenībā vajadzētu uzlabot drošību, nevis to samazināt. Viņi uzskata, ka tieši mākoņu programmatūras palīdz uzlabot drošību internetu vidē. Nu, viņam vēl man jāpārliecina. Protams, tad ir aktuāls jautājums, kā jūs tālāk nodrošināt arī e, datu aizsardzību šādā mākoņu programmatūra režīmā. Tas, nu, drīzāk jau kļūst par filozofiju. Un paldies Pālam Rubikam par viņu atbalstu maniem komentāriem par um, maziem uzņēmumiem un to neapgrūtināšanu. Varētu padomāt, ka mēs esam, un tiešām mēs arī esam, mazo uzņēmumu aizstāvji. Tad um, mans kolēģis vēl, kas runāja par tiešsaistes un netiešsaistes um, datu aizsardzību. Es gribētu norādīt, ka mēs sākam datu reģistro darbību uh, apvienotā karalistē mēs runājam par datiem, kas tiek nošķirt no elektroniskiem medijiem un papīra un, un formā uzglabātiem datiem. Un tas tātad papīra data, veidā uzglabātie dati nepakļāvās mūsu noregulējumu. Un varbūt, ka tādu mēs varam skatīt tos vēl tālāk. Mums varbūt ir jānodrošina privātums gan um, arī abos veidos. Protams, vienlaikus mēs varam arī strīdēties par to, vai jūs saglabājat privātumu un neaizkarīmību, uh, eh, izmantot papīru kā nesēju vai elektroniskos datus. Tad, protams, varētu teikt, ka uz papīra nesēju, kā nesēju tas ir daudz vieglāk. Jūs uzspiež zīmogu slepeni un neviens tam kā netiek klāt. Bet vienlaikus tas atkal var tieši piesaistīt papildus uzmanību, kas tieši grib izlasīt, kas tur ir iekšā. Uh, Nu labi, par jautājumu vēl varēsim pastrīdēties arī gatavot atzinumu tekstu. Un vēl es piekrītu arī tam, ka mums ļoti piesardzīgi jāskata jautājums par datu tirgošanu. Jo datu komercializācija, nu lūk, savukārt ir mūsu pretēji interesi. Mēs runājam par datu aizsardzību. Nu lūk, tas ir svarīgi. Tomēr mm, Lambēra kunga komentārs par personas vēstures dzēšanu. Tas ir interesants. Daudzas personas un īpaši politiķi būtu ļoti priecīgi, ja kāds tā kā varētu nodrošināt, ka viņu neviens neko nevar uzzināt par viņu pagātni. Bet, nu, man liekas, tehniski tas ir gandrīz neiespējami. Un īstenībā tas jau ir tā, nu, tā kā jau, kad jau ir par vēlu. Tāpat jau, ko tad vairs? Mm. aizpūtēt durvis, kad jau zirgi ir izlaisti. Bet kādā ziņā, ja mēs skatāmies Jo vairāk jūs, protams, gribat nodrošināt šādas iespējas, tad tas nozīmē pavērt iespējas arī personām varbūt palikt nesaudītām vai kaut kādā veidā noklusēt lietas, kas nebūtu jānoklusē. Nu, katrā ziņā paldies jums visiem par komentāriem, un mēs mēģināsim arī organizēsim ēnu referents sanāksmi, un tālāk gatavosim jau atzinumu. Es nezinu, vai mums ir jāpiek, jāuzreiz jānospriež arī laiktermiņš un grafiks, katrā ziņā jūs varētu man priekšsādātāji to pateikt tādu. Paldies! Jā, es bedanke mich herzlich. Jā, es pateicos. Šķiet, ka neviens runātājs vairs nav pieteicies. Runājot par grafiku, e, vai tas jau ir noteikts? E, Lībe komiteja 11. aprīlī ir iesniedzams, e, tiks apsvērts ziņojuma projekts, un 13. aprīlī mēs savukārt esam noteikuši termiņu grozījumu iesniegšanai, kas nozīmē, ka līdz tam laikam kolēģiem ir vēl laiks iesniegt priekšlikumus. Un, ja viss būs labi, tad 9. maijā mēs varēsim balsot. Šķiet, ka neviens vairs nav pieteicies runāt, tad varbūt varam ķerties pie nākamā darba kārtības punkta. Lieliski runāsim par Enīza, par Eiropas datu aizsardzības uzraudzītāju uzstāšanās un mm, tāpēc aicināsim Giovanni Butarelli kungu šeit priekšā pie mums. Ja, meine Damen und Herren, dann darf ich, äh, wenn Sie anfangen. Dāmas un kungi, ja jūs piekrīta, tad mēs sāksim ar ceturto darba kārtības punktu un sveiksim šeit mūsu viesi Butarelī kungu un dosim viņa vārdu, lai eh, tālāk varētu risināties mūsu sarunas. Butarelī kungs, vārds jums. Paldies priekšsēdētāji. Man ir prieks un gods eh, izteikties eh, šīs komitejas priekšā un tāpēc es pateicos par jūsu aicinājumu. Es izteikšos ļoti īsi, rezumējot manu pagājušā gada beigu atzinumu. Tāpat arī es vēlos norādīt uz e, vēl vienu debati, e, kur mēs piedalījāmies marta sākumā attiecīgajā padomas darba grupā, kas runāja par šiem pašiem jautājumiem kā Eiropas datu aizsardzības uzraugs. Mēs strādājam ar vairākiem sadarbības kanāliem NISI ietveros, gan attiecībā uz kībernoziegumiem, gan paziņojumiem par drošības pārkāpumiem, un arī uh, saskaramies ar privacy by design jautājumu, par ko jau tika runāts Un eh, darbošanās ar šiem jautājumiem arī izskaidro to, kāpēc mēs, mēs tik nopietni izturamies pret šo dosjē un kāpēc mēs eh, atbalstām to, ka ir jābūt aktīviem, lai nodrošinātu Enīza darba turpināmību, un arī uzskatām, ka vajadzētu modernizēt tās mandātu un nostiprināt un paplašināt tās darbības jomu. Mēs uzskatām, ka šī uzdevumu klāsta paplašināšana atbildīs tām iespējām, ko NIZ aģentūrai sniedz Lisabonas līgums, proti aģentūra var sadarboties ne tikai ar uh, izpildvaras iestādēm, bet arī ar datu aizsardzības institūcijām. Kā jūs redzat, ir uh, loģiska sakarība starp drošību un datu aizsardzību. Uh, Un uh, patiešām tīkla informācijas drošība ir būtiska arī datu aizsardzībai. Es vēlos uh, izteikties par vairākiem aspektiem. Pirmkārt, gribu runāt par aģentūras uh, kompetences jomu paplašināšanu. Mums ir prieks, ka izvēlētais juridiskais instruments ir regula, Tomēr aģentūras paplašinātie uzdevumi, kas ir saistīti ar izpildu varas iestāžu un datu aizsardzības iestāžu iesaistīšanu, mūsuprāt, ir formulēti ļoti vispārīgi priekšlikumā. Tāpēc ir iespējama regulas ļoti plaša interpretācija. Piemēram, runājot par 3. panta 1. punkta kā apakšpunktu, tur ir norādīts, ka aģentūra var veikt jebkādus citus uzdevumus, ko tai uztic Eiropas Savienības leģislatīvais akts. Nu, kā redzat, šāda atvērta klauzula rada pro, potenciālu nepilnību, kas varētu apgrūtināt aģentūras darbību. Tāpēc mēs ierosinām, lai neveidotos juridiskas nepilnības, uh, priekšlikuma regulai ir jābūt precīzai un nedrīkst pieļaut nekādas divdomības par tiem uzdevumiem, kas ir nīza būs veicami nākotnē. Otrā komentāra grupa ir saistīta ar palīdzību, ko var lūgt Enīza un kas var tikt lūgta Enīza aģentūrai. Mēs esam pamanījuši nekonsekvents priekšlikuma regulā attiecībā uz to, kas drīkst pieprasīt palīdzību no Enīza aģentūras. Ja mēs, piemēram, runājam par apsvērumiem 7, 15, 16, 18 un 36 priekšlikumā un pantiem, kā piemēram pants 2, 1, 3 un 14, un tad uh, ir skaidri redzams, ka no vienas puses ir atsauces uh, uz vajadzību pēc plāša palīdzības apmēra, kamēr citi panti ierobežo sadarbību, ko var īstenot aģentūra atkarībā no tā, kāda Eiropas Savienības organizācija pieprasa palīdzību. Datu uh, aizsargs uh, pieprasa, lai Enīza būtu spējīga sadarboties ar Eiropas Savienību kopumā, tāpēc mēs iesakām ka visas iestādes un dalību valstis drīkstētu pieprasīt Enīza atbalstu. Šī pieeja ļautu Enīza aģentūrai veikt savas funkcijas tājos problēma aspektos, kur šīs funkcijas ir visvairāk vajadzīgas. Un tāpēc mēs arī aicinām veidot aģentūru selektīvāku, lai tā varētu būt efektīvāka. Tālāk Man ir komentāri saistībā ar labākajām pieejamajām tehnoloģijām. Jebkura Eiropas Savienības institūcija vai aģentūra, tostarp arī datu aizsardzības iestāde, pārvalda zināmu misiju, savu galveno darbības jomu, un uz to arī vajadzētu atsaukties. Tas ir jo īpaši svarīgi drošības un jauno tehnoloģiju jomā. Tāpēc mēs ierosinām pievienot īsu noteikumu priekšlikumam, kurā norādīts, ka aģentūrai ir jālieto labākās pieejamās tehnoloģijas drošības jomā iekšēji, un tāpat arī uh, šī aģentūra tādajādi var kļūt par modeli citām aģentūrām, kas palīdzēs tai nonākt labākā situācijā, kurā tā varēs veicināt labākās prakses uh, datu apstrādes drošības jomā, uh, jo, kā jau jūs zināt, drošības pasākums pirmām kārtām aģentūra piemēro iekšēji. Tīkla informācijas drošības vīdes dīnamiskuma dēļ aģentūrai būs nepieciešams veikt pārmaiņas nozarē, un eh, pielāgoties šīm pārmaiņām strauji, tādējādi lietojot labākās tehnoloģijas, kas ir pieejamas, gan Enīza, gan nozare gūs labumu no šāda intensīva dialoga. Tāpat arī mēs lūdzam papildu precizējumu attiecībā uz to, kā ir saistīti Enīzas jaunie uzdevumi un personas datu apstrāde. Priekšlikumā nav precīzi norādīts, vai kādi no Enīza uzticamajiem uzdevumiem iekļaus arī personas datu apstrādi. Kaut arī šķiet, ka daži no šiem uzdevumiem vismaz zināmā mērā būs saistīti ar personas datu apstrādi, un tas pavisam noteikti nozīmē, ka būs jāpiemēro specifiski pasākumi. Tāpēc mēs ierosinām, eh, ja ir paredzēts, ka Enīza būs jāapstrādā personas dati tās uzdevumu veikšanai. Regulā tas ir jānosaka, un tāpat tajā ir jānorāda elastīgi, kādos gadījumos ir atļaujama datu apstrāde, kādiem nolūkiem un ar kādām drošības garantijām. Visu beidzot mēs pieprasam arī precizējumu saistībā ar sadarbības kanāliem Mums ir prieks par to, ka datu aizsardzības institūcijas būs pārstāvētas pastāvīgajā interesēto pušu grupā, bet saskaņā ar mūsu nostāju priekšlikumā ir jānorāda konkrēti kanāli un sadarbības mehānismi, un tāpēc mēs e, vēlamies, lai tiktu skaidri norādīts, ka šāda pārstāvība no nacionālajām datu aizsardzības iestādēm uh, ir jānosaka aģentūrai pamatojoties uz datu aizsardzības iestāžu tīkla norādēm, un te ir jāpiemina 29. panta noteikumi. Un uh, visu beidzot, mans pēdējais priekšlikums ir saistīts ar valdes uzdevumiem. Priekšlikumā nav skaidri noteiktas šīs valdes uh, pilnvaras, tai pildot tās uzraudzības funkcijas. Tāpēc mēs iesakām, lai uzdevumi, kas ir saistīti ar iekšējās datu aizsardzības amatpersonas mm, noteikšanu, uh, ar iekšējās drošības politikas apstiprināšanu un uh, ar sadarbību ar datu aizsardzības iestādēm, lai šie aspekti arī tiktu atrunāti. Tā ir mūsu nostāja, Eiropas datu aizsardzības uzrauga nostāja. Tie ir mērķi, ko mēs vēlētos uh, sasniegt. Mēs vēlamies uh, lielāku precizitāti un skaidrību. Un diskusijās padomē mēs radām atbalstu daudzu dalību valstu vidū, ierosinot uh, ieviest šādas pārmaiņas. Mēs nevēlamies, lai jūs nodotos pārmērībām un padarītu visu pārāk detalizētu, bet mēs uzskatām, ka ir laba iespēja uzlabot regulu, viešot lielāku skaidrību, bet neieslīkstot eh, pārāk sīkās detaļās. Paldies! Paldies! Es pateicos un vēlos dot arī kolēģiem iespēju izteikt savas piezīmes. Lūdzu, izsakieties neilgāk kā divas minūtes katrs. Kalas kungs nākamais. Cukālas kungs. Paldies eh, priekšsēdētāji un paldies arī Butarelī kungam par to, ka viņš ieradās pie mums. Viņš ir nācis klajā ar virkni nopietnu priekšlikumu datu aizsardzības uzraugs ir ļoti pieredzējis, un tāpēc, eh, manuprāt, eh, ir izstrādāti ļoti saprātīgi priekšlikumi eh, šī jautājuma skatīšanai, un gan mums, gan komisijai tie ir jāpaturprātā. prātā jo īpaši attiecībā uz Enisa attīstību un to, kā tā tiek veidot praksē, tāpat arī attiecībā uz personas datu aizsardzību un saiknēm, kas ir jāpastāv ar citām Eiropas Savienībā strādājošām institūcijām. Man ir pāris jautājumi Butarelī kungam, un tie ir saistīti ar to, kā viņa prāt mēs varētu padarīt skaidrāku Enisa lomu Eiropas iedzīvotājiem un Eiropas iestādēm. Datu aizsardzība ir būtisks elements, bet tāpat arī ir aktuāls jautājums par personīgo atbildību, pašaizsardzību un apmācību un izglītību aizsardzības jomā, uh, Visi šie jautājumi ir svarīgi attiecībā uz pers. Ganz herzlichen Dank un Charles Chichester ist der nächste. Gil Čičester kungam vārds. Paldies, priekšsādātāji. Es vēlos pateikties Buterellī kungam par viņa komentāriem, tie ir ārkārtīgi noderīgi un konstruktīvi. Es e, vēlētos viņam uzdot jautājumu par viņa pieminēto otro prioritāti, proti neskaidrībām par to, kas var pieprasīt Enisa palīdzību. Es piekrītu viņa teiktajam, ka visām Eiropas Savienības institūcijām vajadzētu būt tiesīgam vērsties pie aģentūras, bet uh, es gribētu zināt viņa viedokli par Enisa un uh, privātā sektora saskarsmi, kas ir uh, būtiski šajā jomā. Tāpat arī es vēlētos zināt, kā viņa prāta šīs attiecības ir jāveido. Es saprotu, ka šeit pastāv risks, ka aģentūra varētu tikt pārsātināta ar pieprasījumiem piedalīties uh, projektos un lūgumiem pēc palīdzības. Bet eh, neraugoties uz to privātais sektors kā tāds ir bijis inovāciju celmlauzes, kas varētu noderēt aģentūras darbībā tostarp arī izmantojot labākās pieejamās tehnoloģijas, jo jūs taču vēlaties meklēt visur šīs labākās pieejamās tehnoloģijas, tāpēc es vēlētos uzklausīt jūsu domas par Enisa un privātā sektora attiecībām, salīdzinot ar attiecībām uh, sadarbībā ar valdību un citām institūcijām. Paldies, vai uh, Buterelī kungs vēlas atbildēt tagad uz jautājumiem? Nu, paldies eh, par jūsu komentāriem. Mēs uzskatām, ka elastīgums, kas ir atkārtoti pieminēts ierosinātajā regulā, ir kritisks elements, par ko vajadzētu padomāt. Mēs visi uzskatām, ka Enisa vislabākā funkcija nākotnē būtu zināšanu centrs respektīvi būtu jāuzsver tās eh, atbalsta funkcija valsts un privātajām ieinteresētajām pusēm. Memorandā ir atkārtoti norādīts, ka Enīsa neplāno veikt eh, operatīvus uzdevumus, taču, ja mēs runājam par tādu jomu kā drošības pārkāpumu paziņojumi, uh, kas ir ārkārtīgi svarīgi Eiropas ietvaru pārskatīšanā, un ja mēs, piemēram, runājam par kibernoziegumu jomu, tie ir divi elementi, kur Enīsai būtu būtiski uzturēt kontaktus ar privātajām ieinteresētajām pusēm. Tāpēc mēs uzskatām, ka tajā regulas daļā, kura runa par palīdzības pieprasījumiem, vajadzētu ieviest lielāku precizitāti, proti aģentūrai būtu jābūt selektīvai, bet ne obligāti ierobežojošai, jeb restriktīvai. Runājot par zināšanām saistībā ar drošības pārkāpumiem, būtiski elementi ir eh, izpēte un eh, tā pavisam noteikti būtu uzskatām par eh, jomu, kurā ir vajadzīgi ieguldījumi no iestāžu puses. Mēs nedomājam šo uzdevumu veikšanā aizstāt Enīsa. Pastāv cieša saikne starp datu aizsardzības jautājumiem un mēs joprojām sadarbojamies ar NISA aģentūru. Pirmās darbības, eh, pirmās darbību kārtas jomā attiecībā uz drošības pārkāpumiem. Un mēs vēlētos panākt eh, pilnīgas skaidrības, eh, apzinīgu ieinteresēto pušu un Eiropas Savienības institūciju atbalsta platformu. Paldies, vai Eiropas komisija vēlētos komentēt? Paldies priekšsēdētāji, paldies, ka devāt iespēju komisijai komentēt datu aizsardzības uzrauga viedokli attiecībā uz Enisa turpmāko darbību. Šie priekšlikumi tika saņemti pēc tam, kad tika izplatīts komisijas priekšlikums. Un tāpēc uh, bija svarīgi, lai arī parlaments un padomu nākt klajā ar saviem priekšlikumiem attiecībā uz eh, šo jautājumu un eh, cik lielā mērā viņu priekšlikumi būtu iekļaujami galīgajā regulā. Es vēlētos eh, norādīt uz diviem aspektiem, kas, manuprāt, ir būtiski. Daudzi Datu aizsardzības uzrauga priekšlikumi attiecās uz personas datu aizsardzību aģentūrā, un daudz no šiem pasākumiem jau darbojas aģentūrā. Tie nav daļa no Enisa pašreizējā mandāta un arī nav iekļauti nākamā mandāta priekšlikuma projektā, bet eh, tie tiek īstenoti ar valdes lēmumiem, uh, kas e, vispārīgi tiecas e, īstenot Enisa regulu un Enisa izpildu direktoru lēmumus. Un e, tāpat arī tas attiecas uz personāla jautājumiem, kur arī tiek apstrādāti personas dati, un to dara aģentūra. Mēs uzskatām, ka labāk būtu, ja viss paliktu vecajās vietās, jo regula ir paredzēta, lai risinātu augstāka līmeņa jautājumus, un datu aizsardzības detalizētos aspektus, mūsuprāt, vajadzētu atstāt valdes un izpildu direktoru ziņā. Varbūt eh, tāpēc ir svarīgi, kā datu aizsardzības uzrauks norādīja, precizēt eh, to, ka. Mm, Enīsa valdei ir uzraudzības funkcija, un tā ir atbildīga par attiecīgo datu aizsardzības noteikumu izpildi. Runājot par priekšlikumiem attiecībā uz citiem Enīsa regulas aspektiem, jo īpaši uzdevumiem, komisijas pieeja ir nodrošināt tik lielu elastīgumu aģentūrai, cik vien tas ir iespējams, lai varētu veidot uzdevumus, kas būtu ilgmūžīgāki, lai tie nebūtu tik atkarīgi no pašreizējiem notikumiem, bet būtu aktuāli arī četru gadu perspektīvā. Tas jau īpaši attiecas uz tādu strauju mainīgu jomu kā informācijas un tīklu drošība, bet eh, parlamentam un padomai arī būs jāraugās, ko viņi vēlas mainīt savā priekšlikumā komisijai. Paldies! Paldies, Butorelī kungs, vai jūs vēlējāties vēl kaut ko teikt? Oh, Esmu ļoti pateicīgs par šiem pēdējiem komentāriem, kas izskanēja. Es uh, gribu atkārtot, ka uh, mērķis uh, būt tālējošākam un drošākam nav pretrunā ar uh, papildus uh, drošības pasākumiem. Mēs vēlamies uh, uzlabot sadarbību ar komisiju, ar dalību valstīm, un šeit uh, ir uh, jāīsteno vispārēja pieeja uh, drošības nodrošināšanai un uh, kibernoziegumu apkarošanai. Mums ir nepieciešama integrēta pieeja, to mēs redzam dažos gadījumos dalību valstu līmenī. Jūs uh, labāk spējat uh, paši saskaņot šo mērķi no vienas puses un skaidrības prasību no otras puses. Uh, Čārlis Čičisters. Čārlis Čičisters. Jā, paldies priekšsēdētāji, ka devāt man vārdu. Es tikai vēlējos pateikties komisijai par izskanējušiem komentāriem un par, par atgādināt, ka uh, Butarelli kungs uh, savu atzinumu sagatavoja pēc tam, kad tika publiskoti priekšlikumi par uh, šīs aģentūras jaunajām pilnvarām. Mēs gribam radīt uh, aģentūrai uh, atbilstošu darbības ietvaru un ir nepieciešams precizēt arī uzdevumu kopumu un, un uh, pilnvaras. Labi, tad es vēlos pateikties. Nav, nav vajadzības to, gan to daudzreiz atkārtot, bet paldies kolēģiem par jautājumiem un par informāciju. Tas ir process, kuram būs vajadzīgs laiks. 26. maisa ir datums, kad notiks mini uzklausīšana. Pēc tam mēs nāksim klajā ar pētījumu un eh, bū, ir svarīgi, lai šie jautājumi varētu tikt intensīvi apspriesti. Es pateicos jums un vēlos uh, pabeigt darbu ar šo darbu kārtības punktu. Gut, da wir heute richtig gut arbeiten. Labi, šodien mēs eh, jauki iekļaujamies grafikā, un eh, es vēlos pieteikt nākamo darba kārtības punktu. Eh, tie ir būtībā ir divi atsevišķi darba kārtības punkti, bet tie labi sadar kopā. Te ir runa par septīto pamatprogrammu pētniecības jomā, un pie mums ir ieradies viesis Lūdzu, ieņemiet savu vietu. Ähm, ich darf Herrn Rolf Annerberg Es vēlos šeit sveikt Rolfu Anerbergu, kas ir um, atbildīgs par ekspertu grupas darbu, kura nodarbojas ar 7. pamatprogrammas darba izvērtēšanu. Viņa mēģina mums palīdzēt, uh, izdomāt, kam, kas bija labs un ko vēl varētu uzlabot. Es vēlos viņu šeit sveikt un dot viņam vārdu mm, īsumā rezumēt uh, kas e, viņam ir sakāms, un pēc tam dot iespēju arī kolēģiem uzdot jautājumus. Vārds jums. Eh, Jā, š, paldies priekšsēdētāji kungs, ir runa par eh, septītās pētniecības pamatprogrammas eh, vidusposma pārskatu, un es vēlētos pastāstīt par šīs izvērtēšanas kontekstu, par mūsu galvenajiem uh, secinājumiem un par to, kas paredzams nākotnē. Vispirms um, mm, daži punkti pamatinformācijas. Septītajā pamat programmas pieņemšanas laikā bija noteikts, ka ir jāveic uh, vidusposma izvērtējums līdz 2010. gada beigām. Ir uh, veikt izvērtējumi arī atsevišķās jomās, piemēram, Eiropas pētniecības padome, risku sadales, finanšu instruments un citās. Šo izvērtējumu jāveic desmit ārējiem ekspertiem. Mums ir notikušas desmit sanāksmes no marta līdz oktobrim pagājušā gadā, un pagājušā gada 12. novembrī mēs nosūtījām savus atzinumus komisijai. Es eh, nestāstīšu jums par grupas dalībnieku autobiogrāfijām, bet gribu teikt, ka šeit ir pārstāvēti gan zinātnieki, kas pārstāv medicīnu, politiskās zinātnes, ekonomiku, dabas zinātnes un arī ir daži uh, rūpniecības pārstāvi, kas pārstāv lielus uzņēmumus, un viens no esmi. Uh, šeit ir uh, vērtētājiem jāatbild uz septiņiem jautājumiem par to, vai ir uz, izpildīti mērķi, kā var uzlabot uh, programmas ietekmi uz Eiropas pētniecības jomu un citām politikām, kā šī programma skatām globālā kontekstā. Un tad vēl ļoti interesants jautājums. E, septītajā programmā tika iz, ja, izmantoti jauni instrumenti. Jautājums, vai šie pasākumi bija pietiekami tālāk, kā var uzlabot darbu. Nākošais uh, svarīgs elements ir uh, administratīvā vienkāršošana, un tāpat mums bija jāsniedz savs vērtējums par to, kā tika veikts sestās pētniecības programmas izvērtējums. Mums grupas dalībniekiem uh, tas, ka šīs pilnvaras bija tik plašas, bija priekšrocība. Ja mandāts ir pārāk sašaurinās, tad grūti to dažkārt ir izpildīt. Mēs uzskatām, ka mūsu ziņojumā ir iekļaut svarīgākie mūsu mandāta aspekti. Šobrīd varbūt ir pārāk agrī spriest par šīs programmas ietekmi uz zinātnī. Uh, un pētniecību Eiropā, bet tomēr mūsu rīcībā ir dati, ko mēs varam izmantot. Un jāsaka, ka pieejamā informācija un materiāli bija labākā kvalitātē nekā tad, kad mēs veicām sešā, sestās programmas izvērtējumu. Mēs izmantojām gadu pārskatus, e, veicā, izmantojām e, izpildu dienestu pašnovērtējumus un Arī uh, izmantojām komisijas pieredzi programmu izman, izvērtēšanā, bet jāsaka, man ļoti uh, tiešām uz mani pozitīvi iespēju atstāja nopietna attieksme pret šo uzdevumu izpildi. Tālāk mēs izmantojām dažādu valstu veiktos izvērtējumus un neatkarīgo ekspertu vērtējumus. Mēs uh, intervējām daudzus uh, zinātniekus, organizāciju, zinātnisku organizāciju pārstāvis un citus. Un tāpat mēs arī konsultējāmies ar ieinteresētajām personām internetā. Mēs saņēmām vairāk nekā 500 atbildes ar nacionāliem sadarbības uh, tīkliem. Uh, Un šeit mēs uzklausījām vairākus simtus dalībnieku. Tātad, kādi ir galvenie konstatējumi mūsu ziņojumā? Septītā pētniecības programma tiek īstenota un tā dod nopietnu ieguldījumu Eiropas zinātnes uh, attīstībā un Eiropas zinātnes uh, telpas attīstībā. Bet, protams, ir zināmas uh, grūtības saistīts ar programmas īstenošanu un interpretāciju. Tagad par programmas stiprajām pusēm vispirms. Šī programma ir ļoti plaša un tā ir skaidra Eiropas pievienotā vērtība. Ja mēs palūkojamies uz lielāko elementu, proti sadarbību, ir, tas ir vienīgais veids, kā īstenot liela mēroga pārobežu sadarbību. Un, protams, šeit uh, programmai ir reāla ietekme. Dažkārt Eh, ir apšaubīta programmas eh, zinātniskā kvalitāte. Mēs esam pārliecināti, ka kvalitāte ir eh, izcila un daudzi iesniegtie priekšlikumi ir tiešām ļoti izcila kvalitāte. Tāpat ir sagatavot ieteikumu, kā uzlabot Uh, pētniecības kvalitāti. Un mēs uzskatām arī, ka Marijas Kirī uh, programmas pasākumi ir veicinājuši zinātnieku mobilitāti un apmācību. Uh, pozitīvi ietekme ir uz pētniecības infrastruktūrām, risku sadales finanšu instruments ir um, novērtēts kā efektīvs Uh, un ir skaidri pierādīts, ka ir bijusi pozitīva ietekme uz nacionālo pētniecības pasākumiem un rūpniecības inovatīvajām spējām. Tālāk uh, jomas, kurās ir nepieciešama uzlabojuma pēc mūsu domām. Pirmkārt, administratīvais sloks, par to runāšu vēlāk. Uh, bet tomēr daudziem uh, zinātniekiem un mazajiem vidējiem uzņēmumiem uh, šīs uh, administratīvās procedūras ir pārāk smagnējas, pat ja ir veikti arī zinām uzlabojumi. Otrakārt, pētniecība ir riskants uzņēmums. Riskants pasākums šeit ir jāpieļauj iespēja, ka var uh, būt neveiksmīgs iznākums. Un šeit ir jautājums, kā saskaņot risku un uzticību. Un uzticība zinātnē ir ļoti svarīga. Mēs uzskatām, ka ir jābūt iecietīgākiem pret uh, kļūdu riska varbūtību. Progress uh, ir konstatējams uh, mazo vidējo uzņēmumu līdzdalībai programmām, bet izvirzītais 15% uh, mērķis vēl nav sasniegts. Ja mēs runājam par uh, apvienotām tehnoloģiskām iniciatīvām, mums nav skaidru datu mūsu rīcībā, mēs nevaram runāt par tendencēm par rūpniecības nozaru līdzdalību. Tālāk e, jaunas bažas, kas ir parādījušās un dilemmas. Pirmkārt, ir nepieciešams uzlabot e, koordinācijas e, efektivitātes starp dalību valstīm un Eiropas Savienību. Pat ja pamatprogrammas apjoms ir milzīgs, ir uh, milzīgs eh, finansējums, te pašā laikā nodrošināts arī dalību valstu līmenī. Mums ir jauns instruments apvienotās tehnoloģiskās iniciatīvas, eh, tās attīstās, bet tomēr izskan arī sūdzības eh, par jauno dalībnieku iesaistīšanos šajās programmās. Tālāk ir vēl viens uh, instruments kopējā programmēšana saskaņā ar 185. pantu. Eh, Šīs eh, iniciatīva vēl ir tikai sākuma posmā un ir grūti vēl eh, šobrīd izdarīt par to secinājumus. Mūs ļoti satrauc tas, ka pētniecības programmas daudzās jomās ir mazs panākumu līmenis. Uh, vēl viena problēma ir tāds, ka 12 uh, Eiropas Savienības dalību, vecajām dalību valstīm šīs panākumu līme rādītājs ir zemāks nekā 15 uh, Eiropas Savienības dalību valstu līmenī. Tālāk uh, vēl viens jautājums ir laiks, uh, kas paiet pirms tiek iesniegts piepras, pieteikums un tik, tiek saņemts, uh, saņemta atbilde, un šeit ir milzīgas atšķirības starp dažādiem konkrētiem gadījumiem. Tālāk par nākotnes attīstības pro, uh, tendencēm. Mēs domājam, ka uh, sep, septītai un arī astotai pētniecības programmai ir jādomā par galveniem izaicinājumiem - klimatu pārmaiņām, konkurētspējas celšanu, eh, iedzīvotāju novecošanos, enerģijas apgādi. Tāpat ir jāsaskaņo labāk pētniecība un inovācija, tāpat labāk jāintegrē pētniecības politikā eh, apmācība un izglītība Ja mēs vēlamies labāk integrēt uh, zinātnes politiku dalību valstu un Eiropas Savienības līmenī, ir jāmaina domāšanas veids. Mums uh, tāpat jālūkojas uz pētniecības programmas starptautisko dimensiju un ir arī jāuzlabo sadarbības starp uh, zinātniekiem universitātēs un citās iestādēs vēl desmit uh, svarīgas rekomendācijas. Ja mēs vēlamies uh, sasniegt uh, inovāciju savienības un Eiropas zinātnes uh, telpas izvirzītos mērķus, mums jāpārvar fragmentācija, mums ir jākoncentrējas uz galvenajiem uzdevumiem, galveniem izaicinājumiem, kuru sasniegšanai nepieciešama kritiskā masa. Otrā rekomendācija ir jātīsta augstas kvalitātes uh, pētniecības infrastruktūra. Daudz kas ir darīts pēdējo gadu laikā, ir izstrādāta ceš, ceļa karte, bet mēs uzskatām, ka ir uh, jā vairāk jāiegulda infrastruktūrā programmas eh, noslēguma posmā. Tālāk par finansējumu. Mm, ir pierādījumi tam, ka finansējums tiek atbilstoši izmantots, un mums ir jāsaglabā finansējuma līmenis programmas uh, um, noslēguma posmam, arī nākošai programmai. Tālāk par stratēģiju un vienkāršošanu. Ja mēs jautājam, kādi, kādas lielākās problēmas ir saistīts ar pamatprogrammu, tad uh, galvenās atbildes ir vienkāršošana, vienkāršošana, vienkāršošana. Un šeit ir runa nevis par tehnisku, bet gan par politisku problēmu. Uh, Vienkāršošanu nevar veikt tikai tehniskā līmenī, ir nepieciešami arī politiski lēmumi. Mēs ierosinām septītai pētniecības programmai īstenot visus pasākums, kas jau ir ierosināti, un nākošajā pētniecības programmai būtu nepieciešams pārskatīt finanšu regulu. Tāpat runājot par eh, to, kā līdzsvarot eh, pieeju no augšas uz leju un no lejas uz augšu. Tas varētu būt grūti īstenojams, runājot par sadarbību starp zinātniekiem un maziem vidējiem uzņēmumiem. Uh, To apgrūtina tēmu sašaurināšana. Ja tēmas būtu plašākas, tad šāda sadarbība būtu vieglāk īstenot. Eh, septītajā pētniecības programmā ir izmantoti jauni instrumenti, un, protams, ir vieglāk ieviest jaunas lietas nekā tikt vaļā no pagātnes mantojuma. Un varbūt tādēļ vajadzētu noteikt, moratorijā un instrumentu ieviešanai līdz pastāvošie nav pietiekami attīstīti un izvērtēti. Un tāpat ir uh, sarežģījumi ar sieviešu iesaistīšanu ja zinātnē. Izvirzītais 40% mērķis nav sasniegts. Eiropā varbūt ir aptuveni 30% sieviešu zinātnieču. Bet mm, galvenā Eh, problēma ir eh, tas, ka dalību valstīm ir eh, tiešām nopietni jārisina šī problēma. Ir arī uzskats, ka varbūt ne jau septītā pētniecības programma to, šo problēmu atrisinās, bet tomēr ir jācenšas risināt. Septītā pamatprogramma ir atvērta starptautiskai sadarbībai, bet tā ir mm, mazā apjomā un fragmentēta. Mēs uzskatām, ka sadarbības aspektam ir jābūt integrētam visās programmas daļās. Tālāk īsi komentāri par astoto pētniecības programmu, kas šobrīd netiek vēl apspriest, bet kas tiks apspriest. Nu, mums ir daži ierosinājumi. Pirmkārt, mērķi astotai pētniecības pamatu programma ir vairāk jāiesaista rūpniecība, labākai saiknē jābūt ar pētniecību un inovāciju, tāpat ir vairāk jākoncentrējas uz galvenajiem izaicinājumiem strateģiski jāpārorientē, jāpārorientē starptautiskā sadarbība, eh, stingrāka saikne nepieciešama starp pētniecību inovāciju un eh, arī stingrākai saiknē jābūt ar izglītību. Jāuzlabo koordinācija arī Eiropas līmenī. Mums uh, ir jārunā par pētniecības e, e, izcilību, par, par e, pētniecības darba kārtības izstrādi. Tātad šeit jāsadarbojas ir zinātniekiem, rūpniecības pārstāvjiem un sabiedrības pārstāvjiem. Tas bija, tā bija mana īsā prezentācija. Tagad esmu gatavs atbildēt uz jūsu jautājumiem, ja tādi ir. Ja, meine Damen und Herren, das waren die. Dāmas un kungi, lūk, pirmā informācija jums. Un tagad ir vairāk kolēģi pieteikušies debatēm. Rudīkungs vispirms lūdzu. Paldies, priekšsēdētāji. Vispirms es vēlētos uh, uzslavēt uh, uh jūs par šo izvērtējumu. Tas ir ļoti svarīgs dokuments mūsu darbam, lai uh, mēs uh, balstītos uz jūsu, jūsu izvērtējumu, uz uh, padomas viedokli un komisijas viedokli. Mums ir, vai, man ir vairāk jautājumu. Man rodas iespējas, ka jūs galvenokārt uh, koncentrēties uz septīto pētniecības programmu bet jūs uh, tik daudz um, nepievēršaties uh, pētniecībai, kas notiek dalību valstīs, lai gan tur notiek lielākā daļa zinātnisko pētījumu. Mums rodas tāds iespējas, kas koordinācijas starp dalību valstīm un Eiropas Savienību uh, tā īsti nenotiek, un mums nav arī uh, nekādu pēt, nekādas informācijas, vai jūs mūs nevarētu sīkāk pastāstīt, jo tas īsti nav izlasāms jūs ziņojumā par šo koordināciju. Tālāk par administratīvo vienkāršošanu. Mēs par to cīnāmies jau kopš 2007. gada arī mūsu kolēģis Kavaljo kungs ir uh, tiešām izcilu ziņojumu sagatavojis par šo jautājumu. Jūs uh, runājāt par septīto pētniecības programmu, bet jau pat sestajā pētniecības programmā bija daudz sūdzību par pārmērīgu administratīvo slogu, un es uzstāju uzsveru par to, ka šīs, uh, šīs pagātnes problēmas arī ir jāatrisina. Un uh, Roila kungs, es uh, vēlējos uz, uzzināt, uh, jūs šeit nerunājāt par riska pārdals mehānismu, vai jūs par to arī esat iecerējis vēl runāt vai nē? Lūk, atsniegst. Hercoglons tālāk. Vai arī kāds, kuram vārds hercogi? Ā, es nezināju, ka es tik ātri dabūšu vārdu un tik ātri pieteicos, un man likās, ka vēl daudz citi arī parasti lūdzu vārdu pirms manis. Bet, nu, kādā ziņā paldies arī RMB kungam par šo prezentāciju. Man ir vairāki jautājumi, un daži no tiem arī līdzīgi, kā Odīkungs savu uzdevā. Manuprāt, tiešām ļoti svarīgi, lai jūs arī novērtējat, izvērtējat septīto pēdniecības pamatprogrammu Bet man interesētu, lai jūs arī varbūt padzinātu, paskaidrot dažas lietas. Piemēram, jūs norādījat, ka mm, tādi vāji panākumi atsevišķās jomās. Kā jūs to domājat, vai tās ir jaunās jomas, vai tās ir tradicionālās jomas, kuras īsti nav funkcionējušas, kur nav izdevies īsti labi panākumus panākt? Tālāk jūs rakstāt arī par trešām valstīm iepratim 15. Tas, ko jūs sākotnēji parādījāt, es neesmu pārliecināts, ka es tiešām sapratu ka 12 no 15 piedalījās šajā darba grupā. Vai, ja, ja nu tie bija, tad tie bija visi tomēr arī 12 valstu pārstāvi, manuprāt. Un tāpat mums būtu arī jādomā par jaunajām formām. Vai jūs arī novērtējat, piemēram, pilnīgi jaunās pētniecības formas, piemēram, kop uzņēmumi, jeb kop uh, pasākumi, kopīgie pasākumi? Uh, nu, vai tie tiešām netika atsevišķi izvērtēti, vai tos vajadzētu tālāk virzīt, attīstīt arī šajā formā, vai tas ir tā kā jau lieki, vai tas nav bijis tik veiksmīgi un tā kā jāmeklē jauni veidi. Un vispēcot, tas, ko arī Odīkungs jau teica, mums ir jāatrod pareizais līdzsvars starp dalībvalstu darbībām un Eiropas Savienības darbībām. Un to vajadzētu salīdzināt. Galu galā Eiropas saimnība jau nav atbildīga par septīto pantu programmu, bet arī ir atbildīga un var arī veicināt koordināciju starp dalībvalstīm attiecību uz pētniecības attīstību. Paldies jums jau iepriekš par atbildi uz šiem jautājumiem. Paldies, ka esat šeit šodien. Paldies. Odīkungs vēl man sekretariāts norāda, ka Jūs jautājums, tas īstenībā jau tagad ir atbildēts. Es īstenībā to pārpratu, atvainojos. Tas jau pirms nedēļas bija noskaidrots. Paldies, Rubiks, tālāk. Paldies, paldies arī par šo prezentāciju šodien, kas bija ļoti svarīgi arī šodien dzirdēt arī ārējo viedokli par programmas darbību. Manuprāt, septītā pamata programma bija, zināms, tiešām tāds um, atskaits punkts. Un budžeta komitejā mēs redzējām, ka līdzekļu piešķiršana septītajai programmai pēc sestās programmas bija pareizais solis. Jūs redzat, kā ir paredzēta arī līdzekļi astotai programmai. Jūs arī droši vien, ka par to redzēsiet, kad atkal būs diskusijas par 100%, bet rezultāts tikai būs 700% piešķīrums. Nu, kādā ziņā, kā jūs redzat, to man interesētu. Līdzīgi, ka tas ir bijis, vai arī vajadzētu iezīmēt līdzekļus, ka piemēram no CO2 izsolēm varētu tad tiešām šos ieņēmumus novirzīt uh, lai panāktu augsti noteiktos mērķus un CO2 emisiju samazinājumus, pateicoties pētniecībai. Un tāpēc Eiropas Tehnoloģiju institūts kopā ar CIP programmām, kas varētu strādāt arī ar inovācijām, tas lūk ir vērsts jau arī uz astoto programmu. Vai jūs uzskatāt, ka būtu pamatoti un vajadzīgi arī veidot šādu īstenošanas konkurētspējas programmu, kas tiešām arī ļautu šīs inovācijas eh, pārvērst e, ekonomikas labos rādītājos. Un kad mēs tiešām arī vairāk investētu ar izglītībā. Paldies. Tālāk, eh, Vēro Madarēlu, lūdzu. Paldies, priekšsādātāji. Es vēlējos arī pateikties Annenberga kungam par to, ka viņš ir pie mums atnācis par viņa veikumu da, ekspertu grupas uh, sastāvā. Protams, uh, šī izvērtējuma sagatavošana ir grūts uzdevums, bet mums uh, ir nepieciešama šī informācija, lai varētu sākt pēc iespējas ātrāk sagatavot astoto pētniecības uh, pamatprogrammu. Vai jūs varētu mūs uh, vairāk informēt par atsevišķiem jautājumiem un mērķiem, kas tika izvirzīti septītajā pētniecības pamatprogrammā? Vispirms es gribētu atsaukties uz uh, to, ka septītā pētniecības programmā bija paredzēts stimulēt privātās investīcijas uh, pētniecībā un ka šeit stimuli ir interesantāk nekā iepriekšējā pētniecības pamatprogrammā. Vai jūs varētu minēt konkrētus piemērus, kā tas ir īstenots dzīvē, kā ir darbojušies uh, septītajā pamatprogrammā paredzētie instrumenti? Jūs dažus pieminējāt. Jūs uh, minējāt šo 15% mērķi mazo un vidējo uzņēmumu līdzdalībai. Tālāk es vēlētos pievērsties cilvēku resursiem. Protams, stipendijas, ko jūs pieminējāt, ir ļoti būtiskas, arī mobilitāte ir svarīga, bet vai jūs varētu konkrētāk mums pastāstīt, kā tiek uh, īstenot izvirzītie mērķi. Itru, īpaši runājot par zinātnieku skaita palielināšanu, par uh, to, kā popularizēt zinātnieka karjeru jauniešu vidū, vai ir konstatēti konkrēti uzlabojumi koordinācijas jomā starp starp Eiropas Savienības dalību valstu reģionālo pētniecības uh, politiku. Tiek uh, teikts, ka Eiropas Savienības finanšu resursu izmantošana nav uh, veicinājusi finansējumu palielināšanos uh, zinātnē pētniecībai, ka to visu ir nodrošinājušas dalību valstis. Vai jūs varētu mums konkrēti pateikt, vai mēs esam kaut ko konkrēti darījuši, lai veicinātu daudz disciplināru pieeju? Paldies, tālāk, Anģels. Paldies, priekšsādātāji. Paldies arī mūsu viesim par uh, prezentāciju. Tā bija tiešām ļoti noderīga un praktiska informācija, jo jautājums par pētniecību mums vienmēr bijis ļoti nozīmīgs. Mums ir jāpanāk ar vienu pieaug investīcijas pētniecībā. Un tas nozīmē arī investīcijas jaunajos pētniekos. Tas man personīgi šķiet ļoti nozīmīgs jautājums. Tāpēc man daži jautājumi. Pirmkārt, kādā veidā mēs varam nodrošināt, ka mm, arvien vairāk jaunu pētnieku pie, piesaistām un izmanto tieši arī pētniecības pamatu programmu. Otrs jautājums, kas man īpaši arī nozīmīgs. Man interesē, kāds ir tieši arī attiecības starp mazajiem vidiem uzņēmumiem un pētniecības programmām, jo es esmu pats apkopojis tiešu pieredzi. Uh, Šobrīd ir tā, ka maziem vidiem uzņēmumiem ir ārkārtīgi grūti iekļūt uh, šajā apritē, iegūt arī līdzekļus no pamatprogrammas un kā jūs to redzat nākotnē. Un tad vēl papildus jautājums. Varbūt arī jūs komentējat, varētu vēl pakomentēt nedaudz par šo vienkāršošanu. Maziem un vidiem uzņēmumiem šobrīd ir tā, ka tieši tāpēc, ka viņi ir mazi, vai vidēji lielu uzņēmumu, viņi šīs programmas nevar apgūt un viņi nevar īsti izmantot. Tāpēc būtu ļoti svarīgi, lai mēs sakārtot un varbūt pārbaudītu finanšu sistēmu. Bieži vien grāmatvedības prasības ir pārāk sarežģītas. Tāpat vajadzētu pievērst uzmanību arī papildus jautājumam par atbalstu maziem vidiem uzņēmumiem un veidu, kā mēs varam nodrošināt, ka plānošanas izmaksas tiek samazinātas. Vismaz līdzinējās plānošanas izmaksas, kas viņiem ir jāsac. Tik daudz par vienkāršošanu, un tad mans otrs lielais jautājums - septītā pētniecības pamatprogramma. Nu, ir ļoti sadalīta tādos fragmentāros jautājumos un piedāvājam tos arī skata dažādi komisiju ģenerāli direktorāti. Un katrā ziņā sanāk, ka ir grūti arī to visu izskakot un gūt tādu pārskatu. Jūs arī norādiet, ka vajadzētu ieviest vienotu procedūru par līdzekļu iz, um, piešķiršanu. Tāpēc es domāju, ka būtu jāveido tādu komiteju, kas būtu tiešām atbildīga par visām nozarēm un būtu labāka koordinācija, lai šī septītā pēdniecības programma darbotos labāk un katrā ziņā būtu ciešāk koordinēts ar ģenerāla direktorātiem. Paldies, Cukalas kungs tālāk. Paldies, priekšsādātāji. Es arī vēlos pateikties Ramberg kungam par šiem ziņojumiem un šodienas viesošanos mūsu komitejā. Man ir daži jautājumi. Es uzskatu, un man šķiet, ka te vajadzētu pievērst uzmanību dažām lietām. Bet pirms mēs nolēmām par politiskiem jautājumiem, tālākajām programmas lietā, mums tomēr vajadzētu iegūt vispārējo pārskatu. Tātad pirmkārt saprast, kā izskatās Eiropas kopējā Eiro, uh, pasaules fona pētniecības un tehnoloģija attīstības ziņā. Manuprāt, Eiropa diezko labi neizceļas. Un es domāju, ka nākotnē arī būs par to vēl bieži, bieži jārunā. Nu labi, mums tā ir izstrādāts ar vīziju par Eiropu 2020. Un tāpat arī runām par Lisabonas stratēģiju un pētniecību, bet neviens nav īsti skaidri pateicis, kā tieši Eiropas Savienība uh, šobrīd atrodas kādās pozīcijās pasaulē attiecībā uz pētniecību un izpēti. Līdz ar to es jums būtu ļoti pateicīgs, ja jūs arī šeit varētu mums nedaudz to paskarot. Tāpat arī būtu pateicīgs priekšsēdētāji jums, ja jūs varētu organizēt tādu publisku uzklausīšanu, darba semināru varbūt par to, kāda ir īsti Eiropas pozīcija šobrīd konkurētspējām pētniecības jomā pasaulē īpaši domāt arī par nākotni, 2020. gadu un 2025. gadu. Un tad mans otrs lielais jautājums ir tāds. Anabek kungs norādīja, kā, ka ir jācenšas iespējami labi sadalīt pieejamos līdzekļus, bet, nu, mēs saskaramies, saskaramies ar nopietnu problēmu. Ir pārāk sarežģīts procedūras, to um, arī norādīja kolēģi, uh, Un man interesē, ko tad īsti varbūt jūs redzat, ko vajadzētu darīt, un varbūt, ka ir tomēr atsevišķas lietas, ko mēs redzam, 0,4% dažādi veidi priekšlikumi, kas tiek tiešām finansēti, ir tā, ka tikai, e, un tie bija tā kā eksperimentālā kārta atlasītas kontrola grupas, un izrādies, ka pat šajā kontrola grupā ir diezgan daudz lielo kļūdu skaits piekļauts. Tātad, ja 0,4% kopējo pieteikumu apjomā ir 40% kļūdas pieļauts, tad kāds ir tas kļūdu pieļaujums vispār lielajā apmērā? Tas ir tiešām satraucoši. Varbūt es nedaudz nepareizi kaut ko sapratu, bet tāds man ir iespējas rodas. Kavaļo kundze tālāk lūdzu. Paldies, priekšsādātāji. Paldies par šo ļoti interesanto prezentāciju. Man ir jautājums par vienkāršošanu un arī vēlāk par um, 7. pamatprogrammas struktūru. Par vienkāršošanu, kā jūs jau norādījāt, mums ir jāskatās uz diva veida grupām pasākumiem. Viena no tiem ir tie, kurus var izmantot bez finanšu regulas grozīšanu. Tie ir tie pasākumi, kurus komisija jau ir īstenojusi un pavisam nesen ir paziņojusi trīs pasākumus vienkāršošanai. Bet nu, tur ir vēl daži, kurus varētu pabeigt, nemainot finanšu regulu. Mans priekšlikums Odīkunga ziņojumā varētu iekļaut to, un es domāju, viņš arī piekrīt, lai īstermi, eh, vidustermiņa pārskats apņemtos īstenot visus vienkāršošanas pasākumus, kas nepieprasa papildus regulu grozīšanu. Tātad īstenot visus pasākumus, kas neprasa papildus regulu grozīšanu. Es būtu pateicīgs, pateicīga par jūsu uh, viedokli šajā jautājumā. Tālāk par struktūru. Manuprāt, mums tomēr ir liels arvien vēl apjoms un budžets, kas tiešām pieprasa, lai mēs arī mainām visu to, kas īsti nedarbojas. Protams, ka daudz lietas, kas darbojas, kas ļoti labi darbojas arī 7. pamata programmā, tur nevajag neko mainīt, vienkārši pārmaiņu pēc, bet ir lietas, kas ir jāmaina, un tas ir jādara. Tāpēc aicinātu jūs arī vēl komentēt trīs pavisam īsi, trīs lietas. Lai nodrošinātu līdzsvaru starp lieliem izaicinājumiem un vairāk no tādas uz leju uz augšu pieejošu pieju pētniecībā, lūk, tas ir jāskatās arī šajos mm, sadarbības programmās, man interesē, kā jūs redzat nākotni, šīs nākotnes tehnoloģijas, kas ir šobrīd viss vērsti kā uz informāciju un komunikāciju tehnoloģijām, septītā pamatprogrammā, kā jūs skatāties, kur varētu arī pavērt vēl iespēju jaunajām citām tehnoloģijām, kas ir vērstas arī uz šos programmas citām daļām. Otrs jautājums. konsultējoties par vienkāršošanas procedūrām, mēs daudz uz, esam uzklausījuši mazos uzņēmumus. Nav runa atkal tikai par vienkāršošanu, vienkāršošanas pēc, bet par reālu programmu veidošanu. Viņi norāda, ka reālās programmas bieži vien kalpo starpniekiem, dažādu veidu institūtiem, kas vienkārši veic šo pētniecību mazu uzņēmumu vada un sanāk, ka viņi izveidoja šīs programmas un paši ir lielāki ieguvēji nekā mazie un vidēji uzņēmumi. Un tālāk nacionālie rādītāji, lai mēs tiešām iegūtu un nodrošinātu ciešāku saikni starp tirgiem un pētniecību. Lūk, mums ir bijusi arī iepriekš ja izstrādāta vērtību programma, kas ļoti veiksmīgi darbojās, kur tika iekļauts arī dažādi veiksmīgi produkti un programma, kas ļāva piesaistīties arī otrajā posmam programmas novērtējumam. Ko jūs domājat par šādu schēmu? Manuprāt, tiešām nav vienmēr viegli panākt īstenošanu. Jums jādomā par dažādu veidu schēmām, kas reāli nodrošina um, ciešāku saikni starp pētniecību un tirgiem. Manuprāt, tā būtu viena no iespējām panākt to, lai pētniecības uh, atklājumi tiešām reāli tiktu arī īstenoti. Paldies! Tālāk, Koķieres, Kotīnes kundze. Paldies, priekšsēdētāji. Es arī esmu ļoti rūpīgi sekojis šim novērtējumam, un es tiešām vēlos arī apsveikt jūs par šo darbu. Bet man ir daži jautājumi, kurus vēlos uzdot profesoram. Īpaši ar atsevišķiem jautājumiem, kurus jūs uzdevāt. Jūs runājat par inovācijas instrumentiem, un par iespējamu moratoriju. Un par iespējamiem jaunām pētniecības formām, bet vienlaikus mēs redzam, ka tomēr nav beigušas arī vecās formas. Tāpēc man interesētu, kā jūs to redzat. Vai tur nav kaut kādi riski iekļauti, kurus mēs nezinām, piemēram, līdzīgi kā bijis arī cita pieredze, ka komisija ar vienu dar, piedāvā jauns instruments, bet īstenībā vairs nevienam nav pārskata, kas tad ir jaunais saturs un kādas ir atšķirības no iepriekšējā satura un ko tas īstenībā nozīmē. Tāpat man ir jautājums. Ja mēs gribam novērtēt šo sasaistību ar inovācijām un pētniecību, nu, mēs tomēr redzam, ka inovācijas galvenokārt ir dalībvalsts kompetencē, jo 70% no visiem um, uzņēmumiem, kas darbojas inovāciju jomā, tie ir tādi valsts uzņēmumi. Un vismaz Spānijā mēs redzam, ka tur trūkst, trūkst reālas uzņēmē darbības tomēr. Tur ir kā tikai finanšu apgrozījums, bet nav īsti nekāda inovāciju rādītāju. Tāpēc mums vajadzētu pārliecināties par to, ka inovācijas reāli tiek iztenots. Un tātad pat jautājums ir, kas neatbildēts ir par privātā un publiskā sektora lomu šajā ziņā. Otrs jautājums par atsevišķu dalībvalstu problēmām. Manuprāt, jānodrošina ciešāk koordinācija starp piešķirtiem finansējumu. Savādāk, ja mēs to visu nekoordinējam, tad mēs nenodrošinam izcilību. Mums tiešām vajadzētu veicināt izcilību un veids, kā mēs to varētu darīt, paredzēt zināmas prēmijas valstīm, kas tiešām ir tā kā paraugstītām. Bet vienlaiks tad mums ir jāpasaka skaidri, ka tie līdzekļi ir piešķirti. Un viens tiem būtu skaidri jāpasaka, kāds būs viņu pienesums un viņa ieguldījums, cik gadu daudz viņi gatavi maksāt. Ja viņi nav gatavi maksāt, tad, protams, arī izcelības kritērijas nedarbojas. Un visbeidzot, Tas arī nedaudz saistās ar manu iepriekšējo komentāru par cilvēku resursiem. Kas īsti notiek ar universitātēm Eiropā? Ir vairākas valstis Eiropā, kur vienkārši nedarbojas septītās pamatprogrammas pārvaldes mehānismi. Un savukārt viņa noteikumi nepieļauj privāta uh, sektora iesaisti pētniecības pamatprogrammas īstenošanā. Uh, Kad lai vispār mēs varam runāt par uh, e, sakni starp tirgiem un privātu personām, ja nav nodrošināta šī iespēja viņiem vispār piedalīties? Un mēs runājam tikpat labi arī par dažādu veidu, nu, konkrētām piemēriem, slimnīcām tālāk varētu iesaistīties, bet tas nenotiek. Nu, labi, paldies visu šobrīd. Tālāk, Tamsāns Lundze, lūdzu. Paldies! Paldies par jums ļoti pamatīgo prezentāciju. Es domāju, ka jūs pievēršat uzmanību nopietniem jautājumiem, un jūs secinājums par to, ka Eiropas pievienotā vērtība ir vienmēr jāpierāda arī šajā pētniecības pamata programmā. Un par to, kā mēs uh, redzam, kāds ir ieguldījums zinātnieku mobilitātei un pētniecības struktūru izveidēm un konkrētu rezultātu panākšanā. Nu, jūs runājat par uzlabojumiem, bet dažas lietas jūs nepateicāt. Jūs runājāt par administīvo slogu, bet jūs nerunājat par administīviem ierobežojumiem attiecībā uz pētniecību. Tā kā jūs runājat par mm, parlamentu, redziet, jūs īstenībā runājat par ražošanu, it kā jūs būtu vēl 20 gadus vēsturē atpakaļ. Tā kā mēs runājam par ekonomiku Vācijā, tad mēs runājam šeit savukārt par rūpniecību. Uh, Mēs redzam, ka šobrīd 70% no Eiropas iedzīvotājiem īstenībā vairs nestrādā rūpniecībā, bet gan pakalpojumu sektorā. Un tāpēc mums ir jāskatās, kā tieši jūs nodrošināt šo um, nozaru saikni ar pētniecību. Tāpēc jānodrošina starpnozaru saikne. Īsnībā ir ļoti grūti jūs runāt par atsevišķu pētniecības jomu. Jūs bieži vien redzat, ko saka pētnieki. Viņi saka, jūs gribat nodarboties nanotehnoloģiju, Uh, pētniecību, un tad viņi vēršas pie Kopenhāgenes biznesa skolas, lai viņam pateiktu, kādā veidā biznesa vidu viņu idejas var tālāk īstenot reālā tirgū. Un tā ir tā saikne. Es gribētu vēl norādīt dažiem izaicinājumiem, sarežģījumiem. Tas, ko jūs arī norādījāt. Manuprāt, te ir atkal jāpievērš uzmanību starp nozaru jautājumam. Viens veids vienam, kā mēs varam ne tikai veicināt atjaunojamās enerģijas lietošanu, bet arī lietotājiem palīdzēt attīstīt jauns ieradums, kā viņi taupīgāk patērē elektroenerģiju, piemēram. Un tāpat mums jādomā par jaunu struktūru veidošanu, Un jūs arī norādāt, ka mums ir jāatbeido jaunā īstenošanas programma. Es gan nedomāju, ka īstenībā maziem uzņēmumiem vajadzētu pētniecību. Nē, viņam nevajag pētniecību, viņam vajag jau uzreiz konkrētu rezultātu pārnesi. Un, manuprāt, šo reālo pētniecības rezultātu pārnesi jau viņiem pats svarīgākais jautājums, kas izriet tieši no pētniecības. Paldies! Kolēģi, mums ir radusies maza problēmiņa. Ir pieteicies aizvien vairāk runātāju, un uh, Anerberga kungs vēlētos atbildēt uz pirmajiem uzdotajiem jautājumiem. Uh, nākamais darba kārtības punkts ir gandrīz identisks šim, varbūt, ka mēs varētu ķerties klāt tam, jo laika ir ļoti maz. Būtu ļoti jauki, ja Anerberga kungs tagad varētu atbildēt uz uh, daļu jautājumu, un tad varbūt mēģināt arī pārējie atlikušie izteikties. Vai jūs tam piekrītat? Labi, uh, ir bijis daudz jautājumu. Es darīšu visu, kas ir manos spēkos. Pirmām kārtām no referenta Odīkunga puses par saistības starp Eiropas Savienības valstu paveikto un Eiropas Savienības kā tādas paveikto šajā jomā. Eiropas Savienības paveiktais ir ļoti svarīgs. Bet, kā jau jūs teicāt, mūsu mandātā nav visas Eiropas pētniecības izvērtēšana, un tomēr mēs novērojam to, ka Eiropa, Eiropas pētniecība, inovācijas, nu, ja šie spēlētāji vēlas tikt galā ar lielajiem uzdevumiem, tad mums ir jārod efektīvi sadarbības veidi starp dalību valstīm un arī Eiropas eh, Savienības līmenī Ir skaidrs, ka ja mēs paraugāmies uz finanšu perspektīvu, tad eh, mēs sastopamies ar dažādiem skaidļiem, dažādām definīcijām, taču mm, septītā eh, pētniecības pamatprogramma ir eh, veido 5 līdz 15% no zinātnes finansējuma. Tas nozīmē, ka arī dalību valstis maksā lielu daļu šīs eh, summas. Mums ir vajadzīga labāka sadarbība, labākas metodas, procedūras, lai mēs varētu tikt galā ar šo procesu. Dažādas metodas jau bija eh, sastajā pētniecības programmā bija Eironet, Eironet Plus un citas. Un man arī ļoti perspektīva liekas vienotā programma kuras pamatdoma ir apvienot dalību valstu resursus, lai tiktu galā ar lielajiem vērienīgajiem uzdevumiem. Manuprāt, tas ir ārkārtīgi svarīgs aspekts mūsu pētniecībā un izvērtējumā, proti mums ir jāatrod eh, tas uh, saskarsmes punkts sadarbībai starp dalību valstīm un arī Eiropas līmenī. Un es arī saprotu, ka šī ir viena no tām lietām, ko jūs jau pārunājāt, veidojot jūsu ziņojumu. Tad bija runa par vienkāršošanu, un šķiet mēs esam vienojušies, ka mūsu nostāja ir eh, tāda pati. Es vēlētos vēlreiz uzsvērt, ka tā ir politiska problēma. To nevar atrisināt ierēģi. Un ja jūs vēlaties uh, īstenot ieviešanas noteikumus, tad eh, ir vajadzīgs, eh, vajadzīga finanšu aizmugur tam, jo citādāk tas nav iespējams. Runājot par riska sadalas finansējumu, mēs piekrītam, ka izvērtējuma rezultāti bija ļoti labi, iespējams arī finanšu krīzes finanšu krīze te ir uh, ietekmējusi situāciju. Runājot par Hercogas kundzes jautājumu, jā, ir panākumu rādītāji, un tie ir ļoti atšķirīgi dažādās jomās, piemēram, runājot par Eiropas eh, pētniecības padomi, tur eh, šis rādītājs bija zems, tikai 5%. Tāpat uh, Bija arī citas programmas, kur šie rādītāji nebija augsti. Un tostarp arī sadarbības programmas atsevišķās daļās, īpaši attiecībā uz sociālajām zinātnēm, humanitārajām zinātnēm un vidi. Problēma ar šiem zemajiem rādītājiem ir tāda, ka, ja mēs padomājam par visu to darbu, kas pētniekam ir jāveic, lai izveidotu priekšlikumu, un uh, šis uh, panākuma rādītājs ir zemāks par 10%, tad kāpēc tad vispār pieteikties? Cilvēki tiek, uh, cilvēku motivācija tiek mazināta, viņi baidās pieteikties, jo viņu panākuma rādītāji ir pārāk zemi. Runājot par ES12, nu, bilde nav tikai melnbalta. Profesors Mainets no Igaunijas darbojas mūsu komitejā. Igaunija uh, nav tāda pat kā citas ES 12 valstis, tā gūst diezgan labus panākumus, bet eh, citām valstīm ir problēmas, un mēs runājam, kā risināt šīs problēmas. Esam secinājuši, kā kopš. Tā kā, tā kā septītā pētniecības pamatprogramma ir vērsta uz izcilību un uz kapacitātes palielināšanu, mums vajadzētu veidot labu sadarbību ar struktūru fondiem. Uh, lai eh, risinātu problēmas. Tāpat arī apvienotās iniciatīvas ir jauns sadarbības veids, kur nozare nosaka darba kārtību, ar to pieredze ir ļoti neliela, bet man šķiet, ka šāds virziens ir ļoti interesants, jo līdz ar to mēs redzam, ko arī nozars vēlas darīt uh, sadarbībā. Tomēr ir daudz lietu, ko mēs vēl nezinām par šo sadarbības veidu. Jūs arī pieminējāt attiecības starp dalību valstīm un Eiropas līmeņa pasākumiem. Es laikam jau atbildēju šo jautājumu. Rubiga kungs, kad es strādāju Eiropas komisijā, Es piedalījos sarunās par direktīvu attiecībā uz emisiju kvotu tirzniecību, bet man nekad nebija ienācis prātā, ka kāds varētu lietot uh, ienākums no šo kvotu tirzniecības, lai finansētu pētniecību. Man nav nekas pret to, tā ir interesanta ideja, bet es nevaru to komentēt. Nekad nebija iedomājies, ka šāda ideja kādam būtu varējusi ienākt prātā. Runājot par EIT un eh, CIP, eh, Tas netika iekļautas izvērtējumā, bet mums bija rādusies ideja par kopēju stratēģisku ietvaru, un, ja es saprotu pareizi, tad tas ir veids, kā apvienot šos dažādos centienus, un šāds ietvers būtu tikai apsveicams. Līdz ar to būtu daudz vieglāk palielināt efektivitāti inovācijām un pētniecībai Proti, ja mēs visu novietotu vienā ietverā. Bet tas ir lielā mērā atkarīgs no jūsu un no padomas viedokļa. Mandrēlas kundze runāja par privātajām investīcijām. Ir pāris problēmu. Pirmkārt, mēs nezinām, cik precīzi tiek tērēts no nozares puses šajā sadarbībā. Uh, mums nav uh, precīzas uh, stratēģijas, kad ir runa par JTI. Tāpat arī jārunā par šo riska dalīšanas instrumentu. Un uh, katrā ziņā šie centieni būtu jāturpina, bet runājot par MVU, mēs esam tuvu savam mērķim, Bet joprojām pastāv nopietnas problēmas, nav viegli MVU tikt galā ar visu lielo birokrātiju un piesakoties līdzekļiem pētniecības pamatprogrammas ietveros. Um, jā, runājot par Marijas Kirī nostāju, uh, šī ideja jau ir apspriesta, bet būtu ļoti interesanti raudzīties, cik uh, lielus panākumus gūs tie, kas jau saņēma līdzekļus no šī Marijas Krī fonda. Jūs uh, pieminējāt arī koordinācijas jautājumus uh, dalību valstu politikas jomā, un es piekrītu, ka šī joma var sagādāt problēmas. Tika runāts arī par to, kā iesaistīt vairāk jauno pētnieku. Tā ir eh, tāda vispārīga problēma, bet arī šeit Marija Kirī fonds ir svarīgs, proti jauno pētnieku apmācībā un mobilitātes palielināšanā. Tik runāts arī par grūtībām, ar kurām sastopas MVU, arī tam mēs piekrītam, un tika runāts arī par uh, savstarpējā darbības saskaņotības starp vairākiem ģenerāla direktorātiem komisijā, bet mēs esam domājuši par vairāku aģentūru funkciju, un uh, šīm aģentūrām darbu sākt nebija viegli, tāpēc uh, tās šobrīd, bet tās šobrīd darbojas jau labi, un turpmākā aģentūra izmantošanā ir liels potenciāls. Uh, Cukalis kungs ieminējās par Eiropas pētniecības situācijas uh, vietu kopējā pasaules pētniecībā. Pirmkārt, 3% mērķis, kas bija Lisabonas un e ES 2020 stratēģijā. Nu, mēs esam diezgan tālu no šī mērķa, mēs tuvojamies 1,5%. Dažās Eiropas valstīs, Zviedrijā, Somijā, ir sasniegts eh, mērķis, kas ir augstāks par 3%, bet ja mēs vēlamies eh, spēt konkurēt ar ASV vai citām valstīm pasaulē, kuras palielina finansējumu pētniecībai, tad mums pavisam noteikti ir jāsasniedz šis 3% mērķis. Tas ir absolūti nepieciešams. 4%, ko jūs pieminējāt, es neesmu drošs, ka tā ir taisnība. Man šķiet, ka šis rādītājs ir zemāks. Es uzskatu, ka jums ir jāmaina līdzsvars starp uzticību un risku, jo līdzekļi līdzekļus nākas zaudēt pētniecības gaitā, nevis kaut kādas krāpniecības dēļ, bet vienkārši tāpēc, ka mēdz būt arī idejas, kas vienkārši nedarbojas, tāda ir pētniecības būtība. Ja mēs skaidri zinātu, kas darbojas, tā vairs nebūtu pētniecība. Riski ir jāuzņemas un ir jāuzticas tiem cilvēkiem, kuri mēģina veidot savu izstrādājumu vai ir uh, intelektuāli apņēmušies kalpot savam mērķim. Uh, Viņi nav birokrāti, viņi ir pētnieki, jums viņiem jādod manevra telpa, jo pretējā gadījumā nekas nesanāks. Kavaljo kundze arī uzdeva jautājumu. Viņa sākumā teica, ka visi pasākumi vienkāršošanas labad, kas tiek izskatīti, ir jāīsteno, mēs tam simtprocentīgi piekrītam, Runājot par Eiropas pētniecības padomas jautājumu, es domāju, par to būtu ļoti noderīgi padomāt nākotnē, tas varētu būt noderīgi. Mazo un vidējo uzņēmumu jautājums, protams, tas ir problemātisks. Ir vajadzīga pieredze, lai varētu tikt galā ar pieteikumiem pētniecības programmai, bet mums ir arī programma, kur MVU var mācīties, kā, kā veidot sadarbību ar pētniecības pamatprogrammu. Eurostars programmu. Runājot par eh, vērienīgumu, harmonizāciju, es jums ļoti piekrītu. Es domāju, ka tas ir uh, ļoti svarīgs arguments. Tālāk, eh, Kortinesas kundze, es vēlos teikt, ka mēs esam ierosinājuši daudz jaunu instrumentu septītajai pētniecības pamatprogrammai. Un arī komisija, parlaments un padome ir eh, radoši piegājuši šai lietai. Mums ir GTI, vienotā tehnoloģija iniciatīvā, un citi instrumenti. Un ar to, ka apsveram moratoriju, mēs negribam pateikt, ka visu vajadzētu apturēt. Mēs tikai gribam teikt, ka pirms mēs ieviešam kaut ko jaunu, vajadzētu pārskatīt pašiem savu portfeli un paraudzīties, kas darbojas un kas nē. Jo tagad, kad ir visa šī instrumenta bagātība un inovācija kapacitāte, uh, Izgudrojot jaunus instrumentus, mēs vienkārši radām sajukumu pētnieku nozaru vidū, jo ir pārāk daudz visa kā un jaunas lietas nāk vēl klāt. Vislabāk būtu, ja mēs vienkārši īstenot jaunos instrumentus un raudzītos, kas darbos un kas nē, bet lūdzu neizgudrosim jaunus pagaidām. Jā, runājot par inovācijām un eh, pasākumiem dažādos līmeņos. Inovācijas notiek lokāli, tas pat nav jāsaka. Inovācijas nav process, kas notiek Briselē, bet tas process, ko jūs īstenojat šeit, ir eh, jūs veidojat pamat apstākļus, jeb ja ietver apstākļus inovācijām, kuras notiks dalību valstīs. Respektīvi, pat neraugoties uz to, ka faktiskās inovācijas notiek dalību valstu uzņēmumos, bez Eiropas Savienības līmeņa pasākumiem, labiem uh, ietver noteikumiem, šīs inovācijas vienkārši nenotiks. Es piekrītu, ka izcilība ir svarīga visos programmas aspektos. Mēs neesam specifiski runājuši par augstskolu lomu, bet uh, Protams, ir vajadzīga universitāšu modernizācija, un viss, kas notiek šajā jomā, ir apsveicams. Tomsons kundze uzdeva jautājumu par uh, industriju, jeb nozares definīciju. Ar to mēs nedomājam rūpniecību, jeb uh, vai, vai ekonomiku. Nozīme ir daudz plašāka. Bet uh, Es eh, piekrītu tam, ka zināšanu pārnese eh, no maziem un vidējiem uzņēmumiem ir ārkārtīgi svarīga. Un uh, Eurostarts uh, programma var būt ļoti noderīga palīdzībā uzņēmumiem. Kolēģi? Kas tev jau, kundze? Mikro, please. Ieslēdziet, lūdzu, mikrofonu. Posible poder eh, combinar los dos debates. Es nedomāju, ka mēs varam apvienot šīs divas diskusijas. Mēs runājam par izvērtējumu, kas ir veikts, un nākošā diskusija ir par mūsu referenta priekšlikumu, kas sasaucas ar izvērtējumu. Un man nav īsti skaidrs, kāda ir situācija Var jau būt, ka mēs varam tūlīt pāriet pie Odi ziņojuma apspriešana, un tad varbūt uh, tā jādara, bet tās abas lietas nav viens un tas pats. Jā, labi, bet mums ir problēma ar grafiku. Septiņi runātāji ir pieteikušies, un ja mēs ļausim viņiem runāt, mēs netiksim līdz Odī kunga ziņojumam. Uh, Es ierosinu, ka varbūt mēs varētu pārtraukt tagad debati un ķerties pie nākamā darba kārtības punkta un mēģināt ļaut izteikties tagadējiem runātājiem pie nākamā darba kārtības punkta. Uh, Fon Ekas kundze, Nisteuroja kungs, Matijas, uh, tie ir cilvēki, kas ir pieteikušies, mums ir tikai pusstunda laika, mums ir ātri jādomā, kā mēs rīkojamies. Varbūt jūs varētu izteikties ļoti ātri, ja katrs tam lietot tikai vienu minūti, tad mēs tiktu galā. Viena minūte? Labi, tad vārds Lenai Ekai. Es vēlētos, lai mēs par šo lietu parunātu nākošajā koordinātoru sanāksmē tie, kas bija pēdējie šai sarakstā, varbūt viņiem ir kaut kas svarīgāk sakāms nekā tiem, kas bija pirmie šai sarakstā. Un uh, ir uh, taisnīgi jāsadala uzstāšanās laiks. Nu, es uh, cenšos, lai varētu izteikties visi, kas, bet, bet daļa ierodas stundu vēlāk, daļa, dažai vispār nav laika. Uh, Un, eh, ja katrs vēlēsies eh, apspriest noteiktas tēmas, tad, kad viņi to varēs, tad mums būs trīsreiz nedēļā jāatliek šie punkti. Es nevaru izdomāt risinājumu visiem. Kad kaut kas tiek izdomāts, tad pusi nemaz nav klāt. Nu, mums ir jāpieturas kaut kādam apspriešanas veidam. Ja Mēs tagad eh, pieturēsimies pie pieteikušos runātājs sarakstu, tad mēs netiksim līdz Odīkungam. Uh, Man ir tikai divi priekšlikumi, vai nu mēs runāsim īsāk, vai arī vienkārši šodien nerunāsim par Odīkunga punktu. Varam darīt vai nu tā vai tā. Nu tā tad jūsu priekšlikumi. Es jau esmu nācis klajā ar savējiem. Protams, labprāt runātu par abiem, bet uh, es gribētu abus uzklausīt. Also Vorschlag. Tātad priekšlikums. Es domāju, mums vajadzētu atlikt Odīkunga ziņojuma apspriešanu, jo šī diskusija, kas mums ir šobrīd, ir ārkārtīgi svarīga. Tajā ir daudz svarīgu elementu, kas ir saistīti ar ziņojumu. Tātad turpināsim tagad un. Uh, nē, tātad uh, turpināsim ar ziņojumu un atliksim mūsu diskusiju. Labi, raudzīsimies, kā mēs tiksim galā. Varbūt mēs pēc tam varam mēģināt ātri izteikties. Tikau kundze. Mulțumesc, domnule președinte. Vreau și să mulțumesc. Paldies, priekšsēdētāji. Kungs, es vēlētos arī vispirms pateikties Anerberga kungam par viņa uh, uzstāšanos mums tiešām ir jāsamazina birokrātiskie šķēršļi un jāi, steno lielākas investīcijas pielietojamos pētījumos. Tas būtu sakāms par septīto pētniecības programmu. Es pirms dažiem gadiem piedalījos piektās pētniecības programmas izvērtēšanā, un mans secinājums bija tāds, ka mēs nevaram salīdzināt līdz finansējuma apjomu mazam uzņēmumam un lielam uzņēmumam ņemot vērā to, ka mazs uzņēmums nevar nodrošināt tādu pašu līdzfinansējuma līmeni, eh, nevajadzētu tādēļ sodīt šos mazos uzņēmumus, ja viņi nespēja nodrošināt tādu pašu līdzfinansējumu apjomu. Līdz ar to, kad tiek klasificēti uzņēmumi, eh, tādēļ maziem uzņēmumiem vajadzētu uh, tādus pašus nosacījumus radīt finansējuma saņemšanai kā lieliem uzņēmumiem. Ir tāpat nepieciešams izveidot varbūt īpašu finansējumu programmu maziem vidējiem uzņēmumiem. Tālāk par finansējuma avotiem un to diversifikāciju. Ņemot eh, vērā finansējuma avotu, kam tiek uh, izteikts pieteikums, ir atšķirīgi uh, nosacījumi. Un, lai gūtu dažādus finansējuma avots, ir jāizpilda visi izvirzītie nosacījumi. Un mans priekšlikums būtu šāds. Būtu liederīgi uh, nodrošināt izvērtēšanas kritēriju konverģenci dažādiem finansējuma avotiem. Paldies. Tālāk Lēna Eka. Paldies, priekšsādētāji. Es vispirms vēlētos uzslavēt ekspertu grupu par darba kvalitāti un par sagatavotā ziņojuma kvalitāti. Tas ir viens no svarīgākiem dokumentiem, ko šajā komisijā pēdējā laikā esam saņēmuši. Uh, šeit ir runa ne tikai par septīto pētniecības programmu un tās izvērtēm, bet arī par astotās pētniecības programmas plānošanu un sagatavošanu. Runājot par septīto pētniecības programmu un struktūru fondu izmantošanu zinātnes finansēšanai, es domāju, ka liela daļa atbildības ir jāuzņemas komisijai, tīpaši par koordināciju, uh, par finansēšanu, uh, ko un uh, citiem pasākumiem, ko varētu izmantot, lai stimulētu sadarbību. Diemžēl šobrīd birokrātiskie šķēršļi traucē izmantot šos dažādos instrumentus, un šeit būtu vainojami dažādi komisijas ģenerāla direktorāti un nespēja sadarboties. Uh, Pēc manām domām pētniecības ģenerāla direktorātam būtu jāinformē mūs ne tikai par panākumiem un neveiksmēm, bet arī par neveiksmēm, un mums ir jāspēj pamatot, kādēļ mēs ieguldām naudu zinātnē un pētniecībā, un mums ir jāzina, kādi ir konkrētie rezultāti, ko šīs programmas ir nodrošinājušas, bet šādu informāciju ir praktiski neiespējami uh, rast pat, ja dienām to meklē internetā. Tālāk par jauniem instrumentiem. Viena no problēmām, kas ir saistīta ar apvienotām tehnoloģijas iniciatīvām, ir tā, ka tās uh, cenšas uh, labot pagātnes kļūdas. Tas ir jauns instruments, bet tas ir uh, iegrimis administratīvo uh, nosacījumu purvā jaunie instrumenti tiek veidoti tādēļ, ka cilvēki nespēja izmainīt tās lietas, kas nedarbojas, un vieglākais risinājums šķiet jaunu instrumentu radīšana. Es nezinu, vai moratorijas, moratorijas būtu tas īstais vārds, kā aprakstīt šo situāciju. Ceturtkārt par līdzdalību un par tautsaimniecības pārstāvju līdzdalību. Šis rādītājs katrai pamatprogrammai arvien samazinās. Valsts vai publiskais finansējums saskaitot visu kopā ir vienāds gan Eiropā, gan ASV, bet ja mēs uh, paraugāmies uz uzņēmumu privāto, uh, finansējumu, tad ir milzīgas atšķirības starp Eiropu un ASV. Mums ir nepieciešams Eiropas uh, pētniecības pamatprogrammas, citādi mēs nespēsim nodrošināt izcilības līmeni. Nākošais jautājums ir uh, dzimumu līdzsvars, lēmumi ir pieņemti, bet tie netiek īstenoti, un tas, veicot revīzijas, būtu jāņem vērā. Tālāk par 185. pāntu es piedalījos sarunās par uh, bonusu programmu, kas ir paredzēta Baltijas jūras izpētēji. Tāpat es piedalījos arī tīro debešu uh, programmas uh, sarunās, un mēs visu laiku šeit atgriežamies pie vienkāršošanas Tālāk par emisiju tirzniecības sistēmu. Uh, iepriekšējā reizē, kad mums bija saruna par uh, apvienotām tehnoloģijas iniciatīvām, komisija ierosināja, ka 50% no emisiju kvotu pārdošanas ieņēmumiem varētu nodru, novirzīt uh, zinātnē un pētniecībai. Uh, Ja mēs palūkojamies uz komisijas diviem paziņojumiem, kas uh, publiskot otrdien par enerģijas efektivitāti, efektivitāti un 2050. gada ceļa kārti, tad mēs redzam, kādi argumenti ir par labu šādai pasākumam. Enšu kungs, paldies priekšsēdētāji. Es vispirms vēlētos pateikties mūsu viesim par viņa sagatavoto ziņojumu un par viņa uzstāšanos. Daudz ko jau ir pateikuši mani kolēģi, un es tādēļ vēlētos pievērsties tikai vienam aspektam, proti tām, ka ir milzīgas atšķirības starp ES 12 un ES 15 valstīm attiecībā uz līdzdalību pētniecības programmās. Varbūt mūsu viesis varētu atbildēt uz jautājumu, kā mēs varētu samazināt šīs atšķirības. Protams, šo dalību valstu valdības nav īpaši ieinteresētas un īsti neizprot uh, pētniecības un inovāciju nozīmi. Pateicoties pētniecībai un inovācijai, mēs pat varētu samazināt nabadzības līmeni. Kā mēs varētu sniegt atbalstu jaunajām dalību valstīm, lai tās uh, vairāk iesaistītos zinātnē un pētniecībā. Pēc manām domām mums ir milzīgas atšķirības infrastruktūras attīstībā. Pārējais periodā no komunisma uz brīvo ekonomiku ir iznīcināta liela daļa infrastruktūras un tas, kas ir saglabājies, ir novecojis jaunajām dalību valstīm ir milzīgs potenciāls. Diemžēl vecajām dalību valstīm tas nešķiet pievilcīgs. Runājot par Rumāniju, daudzi jaunie zinātnieki labprātāk dodas uz ASV nekā paliek Eiropas Savienībā. Man izteuroja kungs. Paldies, priekšsēdētāji šis uh, priekšlikums uh, ir uh, apjomīgs un uh, tas ir, uh, da, lasīšana prasa daudz laiku, šeit ir arī pārstāvēts dažādas dalību valstis, tā skaitā arī Beļģija, bet jūs mūs nepaskaidrojāt, pēc kādiem principiem tik izvēlēti šie pārstāvji, kādas valstis tiek pārstāvēts, vai šeit ir svarīgi tas, ka šīs valsts atrodas pie jūras, varbūt šeit šis jūras aspekts tika uzsvērts. Tiešām ļoti dīvaini, ka visas šīs valstis atrodas vai nu pie Ziemeļjūras, vai pie Baltijas jūras, vai pie Atlantijas okeāna. Jūs nepaskaidrojāt, kāpēc tika izvēlēti tieši šādi eksperti, kāds bija principi. Jūs eh, varbūt mēs varētu runāt arī par solidaritātes aspektiem. Tātad jūs varētu mūs informēt par šo ekspertu izvēles uh, kritēriju un arī par apvienotām tehnoloģijas iniciatīvām. Uh, šeit varbūt daudzos, uh, daudzās jomās komisijai pārāk liela atbildība piešķirta. Tālāk par struktūru struktūra fondiem. Varbūt mēs varētu vairāk izmantot reģionālos fondus, lai veidotu un attīstītu infrastruktūru. 46 miljārdi ir paredzēti pētniecībai un infrastruktūrai struktūra fondos. Vai jūs rīcībā ir konkrēti skaitļi par finansējumu? Šeit uh, komisija domā par um, monofondu izmantošanu. Es uh, domāju, ka mēs varētu piesaistīt Eiropas investīciju banku infrastruktūras attīstībai, bet diemžēl ieceres netika īstenotas. Jautājums, kādēļ tas tā notika? Um, thank you. Um, thank you. Jordas kundze, paldies uh, par to, ka jūs sākāt runāt par izcilību un jums bija tāda pozitīva pieeja. Es arī esmu uh, konstatējusi vairākas izcilas programmas. Uh, Eiropas vieta pētniecības jomā ir apdraudēti globālā līmenī, mēs kļūstam mazāk konkurētspējīgi un ir ļoti labi, ka jūs arī pievērsāt mūsu uzmanību galvenajiem mērķiem un izaicinājumiem. Pēc manām domām vienkāršošana ir tiešām ļoti būtiska un izšķiroša. Un tiešām ir ļoti skumji, ka mēs uh, cīnāmies par vienkāršošanu arī ar Kavarjo ziņojumu starpniecību, bet joprojām šie šķēršļi pastāv. Mazie un vizē, vidējie uzņēmumi nepiedalās šajās programmās tādēļ, ka tas ir ļoti sarežģīti, un zinātnieki arī ir informēti par to, kāda ir situācija. Viņi zina, ka kaimiņi ir bankrotējuši gaidot finansējumu un nav to saņēmuši. Un tas varētu varbūt arī uh, skārt šo situāciju S12. Šeit ir arī runa par uh, grāmatvedības uzskaits sistēmu atšķirībām un, un valūtus kursiem un tā tālāk. Pēc manām domām ļoti svarīga tiešām ir vienkāršošana un es nezinu, vai ir iespējams vispār panākt kompromisu par pieļaujamās kļūdas uh, procentu. Ja ir runa par lieliem naudas apjomiem, tad tiešām komisijai ir jāuzmanās vairāk, bet ja ir runa par nelieliem dalībniekiem, tad varbūt uh, mums, mums ir jābūt pielaidīgākiem, bet 4% no 50 miljārdiem tā tiešām ir milzīga summa. Ir uh, jāveicina arī uh, uz tirgu orientētas uh, inovācijas, bet dažās valstīs tas var būt ļoti sarežģīti un Eiropas investīcija banka vairāk varbūt tiek saistīta ar eirozonu, varbūt gluži vienkārši informācija nav atbilstoši izplatīta dalību valstīs. Es zinu, ka, ka manā valstī pilnīgi trūkst informācijas par šiem jautājumiem un būtu varbūt ļoti vienkārši rosināt zinātniekus, kuriem nepieciešams finansējums, arī iesniegt pieteikumus Jā, mums ir jāpalīdz valstīm, kur ir mazāk attīstīta zinātne, uh, to attīstīt un pārvarēt šaurās vietas, un ka iespējams būtu labāk uh, jāizmanto struktūra fondi, bet šeit mēs runājam par finansējumu, lai atbalstītu izcilību valsts va uh, pasaules vadošajā zinātnes nozarēs un par. Protams, mēs varam sadarboties arī ar struktūra fondiem, bet mums ir jāizmanto tiešām jāiz, šīs finansējums izcilākajiem zinātnes centriem. Bet es domāju, ka mums tomēr ir jāsaglabā pozitīva pieeja un jāraugās pozitīvi uz to, kas ir sasniegts šajā programmā. Kolīga Weber. Uh, Weber kungs. Paldies, priekšsēdētāji. Es koncentrēšos uh, uz vienu punktu, par ko jau arī tika runāts, bet es uz to paraudzīšos nedaudz citādi. Vai būtu iespējams uh, labot mūsu Eiropas pētniecības sistēmas uh, trūkumus, smagnējība, lēnums ar, vienkārš, ar vienkāršošanu un saglabājot tās pašas struktūras, kas jau pastāv. Esmu iepazinies ar profesoru Īva Miņī ziņojumu par šo jautājumu, un viņš ierosina reformēt struktūru. Es nezinu, vai tas ir reāli, bet viņš eh, ierosina ziņojumā par Eiropas pētniecības padomi, pārveidot šo padomi, kas ir izpildu aģentūra pār juridisku vienību, kas būtu neatkarīga, kam būtu reālas lēmumu pieņemšanas pilnvaras un kas būtu tieši atbildīga gan par zinātnes attīstības stratēģiju, gan arī par administratīvo pārvaldību. Es gribētu zināt, kāds ir jūsu viedoklis par viņī ziņojumu un arī kāds ir jūsu viedoklis par to, ko mēs varētu mainīt struktūru jomā, jo, ja mēs uh, šeit uh, uzkrājam dažādas detaļas, es nezinu, vai mēs spā, spēsim pārvarēt šīs problēmas, šos galvenos trūkums, par ko mums ir zināms jau sen, un to iemeslu dēļ mēs arī nevirzamies uz priekšu pietiekami ātri. Matijas kundze. Paldies, priekšsēdētāji. Es eh, iesākumā vēlos eh, pateikties eh, mūsu viesīm par viņa pavēstīto. Viņa ziņojumā ir daudz vielas pārdomām, un, kā jau viņš norādīja, ir ārkārtīgi svarīgi lai mēs nopietni pieietu eh, šai pētniecības pamatprogrammai. Tā ir lielākā pētniecības programma pasaulē, un mēs jau tagad varam mācīties daudz no tā, kas tajā notiek. Daudz svarīgu argumentu tika izteikts, bet man ir vēl daži komentāri. Pirmkārt, runājot par vienkāršošanu un to, ko esam pieredzējuši attiecībā uz pētniecības instrumentu skaita palielināšanu. Es pati esmu bijusi pētniece, kas ir darbojusies eh, pie 5., 6. un 7. Eh, pētniecības pamatprogrammas projektiem, un es zinu, ka bieži vien mums ir tāds eh, tēls, imidžs, mēs esam kā laboranti, un uh, eksperimentējam, taču bieži notiek tā, ka mēs paši esam uh, materiāls eksperimentiem. Un uh, te ir būtisks šis ziņojums un arī jau dīkunga ziņojums, par ko mēs uh, diskutēsim vēlāk. Man ir vairāki tādi savstarpēji saistīti komentāri. Nedrīkstam aizmirst, ka tā ir Eiropas pētniecības programma, kas ir finansēta no Eiropas uh, līdzekļiem. Es domāju, ka mēs neņemam vērā tās atšķirības, kas pastāv Eiropā. Mēs runājam par individiem un kapacitāti, bet vai tiešām mēs esam atbilstoši novērtējuši tās atšķirības, kas pastāv Eiropas Savienībā? Mēs nepanāksim to, ka Eiropas izpētes telpa būs uh, spēcīga, ja mēs to neņemsim vērā. Uh, Un tāpat mums ir jāīsteno sadarbība ar citām pasaules daļām. To mēs varam darīt, ja mēs tiksim galā ar iekšējām nesaskaņām. Dažas dalību valstis netiek galā pat ar 1% no piešķīrumiem pētniecībai, citas ir apsaimniekojušas 3%. Kā kolēģis nu pat norādīja, 50 aktīvāko dalībnieku vidū visu laiku atkārtojas vienas un tās pašas valstis. Reizēm tie ir oficiāli pētniecības institūti, centri, uh, lielie nozares spēlētāji, tās ir vienas un tās pašas valstis, kas atkal parādās sarakstos - Vācija, Francija, apvienotā karaliste. Viņi dominē šajā 50 aktīvāko topā, bet jūs tur neatradīsiet nevienu no Portugāles, no valsts, no kuras es nāku, piemēram. Uh, Līdz ar to mēs saskaramies ar eh, problēmu, kas mums ir detalizētāk jāpēta. Tāpat es arī vēlētos eh, redzēt lielāku Eiropas kohēziju šajā instrumentā. Mēs neesam pietiekami daudz runājuši par indivīdiem. Ir panākts liels progress, ir paveikts daudz eh, uzlabojošu pasākumu jo īpaši attiecībā uz eh, mobilitātes uzlabošanu Merkurija eh, stipendijas tika pieminētas, bet es domāju, ka mēs sevi iemetam maldos, ja mēs uzskatām, ka ar to pietiek, lai nodrošinātu pienācīgu pētniecības mobilitāti. Mums ir vajadzīgs kaut kas, kas palīdzētu konsolidēt eh, cilvēku karjeras, jo šobrīd Eiropas Savienības pētniecības darbs ir tāds sporādisks, nesaskaņots, un tādā veidā mēs nevaram sacensties ar citām valstīm pasaulē. Mūsu pieeja ir pārāk atšķirīga no citiem spēlētājiem pasaulē. Un priekšstādātāji ir svarīgi definēt prioritātes. Es zinu, ka prioritāšu definēšana ir politisks lēmums. Bet uh, tām nevajadzētu ļaut mums neņemt vērā būtiskus faktorus. Kad mēs virzāmies no vienas pamatprogrammas uz otru, mums ir jāraugās, vai mūsu noteiktie mērķi patiešām ir sasniegti. Vispirms mēs koncentrējāmies uz augstajām tehnoloģijām, tad eh, septītajā pamatprogrammā jau uz nanotehnoloģijām pieauga aizsardzībai atvēlētā daļa. Jūs to vienkārši nācās koncentrēties. Es zinu, ka tās ir politiskas prioritātes, bet mums ir jāraugās uz rezultātiem un jāsaprot, ko tieši mēs esam sasnieguši. Kad mēs uh, veicam šos izvērtējumus, ir jāsaprot, vai noteiktie politiskie mērķi ir patiešām noderīgi, vai arī mēs te vienkārši pārvietojam mērķus no viena plāna uz otru, un tas arī ir saistīts ar Odīkunga ziņojumā norādīto. Uh, proti 30. punkts, kurā ir norādīts, ka pēdējo divu gadu laikā pašreizējai programmai mums ir jāpanalizē, ko mēs esam panākuši un kādas finanses vajag. Labi, tad vēlreiz lūkšu Annaberu kungu mēģināt visu to īsi atbildēt. Man priekšsēdētājs teica, ka nerunāt vairāk kā 4 minūtes maksimāls. Līdz ar to tikā kundze vispirms par maziem vidiem uzņēmumiem. Nu, līdzinā loma sadalījums, kāds ir šobrīd. Nu, protams, tā kā par labu mazajiem uzņēmumiem nekā lieliem uzņēmumiem, jo viņi var nodrošināt 75% finansējumu, kamēr lielie dabūtu tikai 50%. Bet jautājums ir, vai vajadzētu veidot īpašu programmu maziem uzņēmumiem vidējiem. Nu, es par to runātu skeptiski. Es uzskatu, ka e, nozīmīgi, ka jūs tiešām nodrošināt sadarbības starp universitātēm, mazajiem uzņēmumiem un lielajiem uzņēmumiem. Ikas kundze, kas uzdeva jautājumus komisijai, viens jautājums bija arī man, par kopējo in, informācijas eh, tehnoloģiju in, iniciatīvām. Nu, ja kaut kas tāds būtu bijis, tiešām arī mēs to varētu atbalstīt. Bet nu, tālāk jau arī tas, ko mēs norādījām, ka rūpniecība, protams, varētu mēs zaudēt savas pozīcijas, jo mēs nevaram pateikt, protams, cik tas īsti varētu būt un kāds varētu būt, bet katrā ziņā tā varētu notikt. Un tālāk par šo 20, 15, 20 12-15 valstu atšķirību un kādas prioritātes nosaka dalībvalstis. Un tad, kad viņas noteikušas prioritātes, viņi var izmantot struktūra fondus, izmantot savu kapacitātes kāpināšanu. Nislāda man oikungs par grupas kompozīciju, jeb sastāvu. Jūs zināt, ka tā ir diezgan tāda ziemeļnieku grupa, bet vismaz viens no valdiem, piemēram, Suzana Boras, strādā um, Kopenhāgena, bet viņa ir spāniete. Bet tiesa, ka tur nav īsti līdzsvars ievērots. Kādēļ tā? Pirmkārt, tā kad mani aicināja uzņemties šo uzdevumu, es teicu, ka man jau īpaši nerūp, kas tur sēž grupas sastāvā, un es saprotu, ka komisija ir visdažādākie apsarumi, kas ir jāņem vērā, vīrieši, sieviet, vīrieši sievietes, ziemeļdienvidi un tā tālāk. Man vienīgi interesēja, lai mums būtu tiešām septiņas sanāksmes un lai viss, kas piedalās, vismaz piecas reizes būtu klāt. Un lūk, tas jau bija par daudz prasīts daudziem cilvēkiem. Nu, bet kā mēs tā atrisinājām? Tam bija arī, arī aizstājēji eksperti, kas bija uzrakstījuši vēstulis no Austrijas, Ungārijas, Francijas un citām valstīm. Mēs esam bijuši atvērti visiem Eiropā, kuri ir vēlējušies kaut kādā veidā darīt zinām savu viedokli. Līdz ar to es gribētu teikt, ja jums tas liekas pat nav līdzsvarots īsti uz papīra, bet mūsu darba veids bija tiešām ļoti maksimāli atvērts, iepazīstas ar visām idejām, visiem viedokļiem, kas tik tika iesūtīts no visām organizācijām individiem. Es tiešām uzskatu, ka es varu droši teikt, ka šis ziņojums ir ļoti līdzsvarots. Un vēl īsts komentārs par infrastruktūrām un par risku dalīšanas finanšu instrumentu. Nu, ko mēs redzam šajā novērtējumā? Vienā no mūsu rekomendācijām mēs uzskatām, ka dalīto risku finanšu instruments ir nozīmīgs instruments, skatot arī infrastruktūras un izdevums visā Eiropā, un to mēs līdz šim neesam pilnībā izmantojuši un izpētījuši. Tālāk citu komentāru es piekrītu tam, Jūs teicāt par vienkāršošanu, tas ir uzdevums. Es nevaru īsti komentēt jūsu priekšlikumu par BTRA, par SSF. Es īsti neesmu pārliecināts, vai tas ir um, viss spēkā arī visās valstīs. Bet es redzu, ka ļoti maz mazie uzņēmumi piedalījās šajā dalīto risku finanšu instrumentā schēmā. Vēberkungs. Nu, es varu arī atbalstīt jūsu priekšlikumu. Bet, ja mēs skatāmies konkrēto priekšlikumu īstenošanu un par neatkarīgāku struktūru veidošanu, nu, es to nevaru tā tīs komentēt, jo mēs atsaucamies tikai uz to secinājumu, ko EC īstenot, tas ir tikai Eiropas tā pētniecības padomu dara, tas ir tiešām augsts līmeņa darbs. Nu, lūk, un jūs vēl atsaucaties uz to, ka 50 dalībnieki un kas pārstāv Eiropas dažādas daļas. Nu, lūk, mēs arī vēlētu atgriezties pie situācijas, kāpēc tātad vispār tika izveidot pamata programma numur viens. Viens tas jau bija vērsts uz izcilību un izmantot izcilību un veidojat izcilību Eiropā, jūs arī veidojat konkurētspēju un kohēziju. Un tā tad jūs to nedrīkstat aizmirst. Laikam arī būšu izsmēles laiku. Viss. Anaberkungs, sirsnīgs paldies jums! Pirmkārt, ka jūs ieradāties, otrkārt, ka jūs liksim smalki mūs informējāt, un tas, protams, prasīja vairāk laiku nekā bija plānots, tāds pusotra stunda kopumā, tas tikai rāda, cik daudz skatīt jautājumu bija jāpārunā ar jums. Uh, un tas, ka daudz tiešām novērtēju jūsu precīzās atbildes, lūk, tagad esam izsmēluši šo darbu kārtību punktu. Paldies visiem kolēģiem, kolēģiem, un es dzirdēju, ka Fortes kundze otrdien nebūs klāt, lai izskatītu savu jautājumu. Tas nozīmē, ka mēs rītdien varēsim izskatīt Odīkunga ziņojumu, ja jūs visi piekrītat. Un savukārt tad trešdien iekļaut darba kārtībā arī Fordas kundzes priekšlikumu. Nu, ja tas tā viss notiek, tad ļoti labi. Tāds ir mans priekšlikums, bet ja jums ir vēl kādi iebildumi, tad par to tā nediskutēsim. Tātad vēlreiz, tur, kur rīt ir paredzēts Fordas kundas ziņojums, tad būs Audī kunga ziņojums, kas bija izskatīts šodien paredzēts. Un trešdien tālāk izskatīsim Fordas kundas jautājumu. Neviens neiebilst. Es nezinu, protams, cik daudz tas laika prasīs un cikos īstas būs, jo tas atkarīgs no iepriekšējiem runātājiem jāskatās, protams, kas varētu būt labākais iespējamais laiks Ford ziņojumam trešdien. Nu, man viss kārtībā, bet es nevaru ierasties rītdien pirms četriem. Un man likās, ka es varētu tad vispār neizpratīt, jo es esmu sanāksmē nacionālajiem parlamentiem, un mums ir kādās ziņā jāizrāda cieņa arī saviem nacionālajiem parlamentiem. Es negribu vienkārši aizlaisties no viņiem. Un tāpēc, ja jūs varētu pārcelt manu ziņojumu, tad ļoti labi, Jūs šo laiku varat attēlēt citiem jautājumiem, un tad, kad laiks pienāk darba kārtībā, droši vien, ka pat ēnu referentiem pieņemamāk, ja izskat to trešdienas rītā. Nu, kādā ziņā sekretariāts tad paziņos, cikos tad. Uh, un kurā vietā trešdien tas tiek iekļauts darbkārtībā. Nu, lūk, vēl tas ir par to, ka mums ir izmaiņas šīs darbkārtībā. Tātad nozīmīgi, ka jūs to zinat, un arī zin, viss tiek nav klāt, ka rītdien mēs izskatām šodien neizskatīt jautājumu, un trešdien iekļām Fordas kundze ziņojumu. Viss piekrīt, viss skaidrs. Paldies visiem, beidzam sanāksmi, un tālāk turpinām ar koordinatoru sanāksmi. It's terrible. <laughs> Sometimes.